Gezīne. Gezīne ir ieradusies. Labi, labi, mēs tev gaidām. Uh, mes chers collègues, bon, en attendant, vous serez. Dātie kolēģi. Thank you. I just have a point of order. Uh, the fact that... Par procedūru. Ertuga ziņojums. Par to ir paredzēts balsot pirmdien. Un tas ir ļoti svarīgi man un arī citiem kolēģiem. Un, un es pat, eh, man, man tika arī atcelts ziņojums no Gēteborgas, un es nevarēšu ierasties pirmdien, un es speciāli ierados šodien. Uh, Un jāsaka, man pat tiešām, manai politiskajai, manam politiskajam tēlam tas nodara lielu kaitējumu. Lūdzu, turpmāk šādus ziņojumus, uh, balsojumu par tiem neorganizējiet pirmdienā, jo pirmdienā visi deputāti atrodas ceļā un ir tik daudz problēmu ar uh, lidojumiem, kas kavējas, kas tiek atcelti, un mēs nevaram ierasties šeit laikā. Lūdzu, tā tad neielieciet balsojumus par tik svarīgiem ziņojumiem pirmdienā. Yeah. Uh, Paldies! Es saprotu, ko jūs vēlējāties mums paskaidrot. Mums jau diskusijas par to ir norisinājušās. Well, I agree, eh? it's not very easy to have a, a, a, a... Koordinatoru sanāksmē mēs par to runājām. Um, donc... Bet, protams, tas bija svarīgs balsojums, un jūsu piezīme ir argumentēta. En attendant notre président. Gaidot jūsu priekšsēdētāju drosteliņu, jums būs jāsamierinās ar priekšsēdētāja vietnieku Ūsas kungu. Uh, tout d'abord, une chose à vous dire, un petit communiqué de la Ir arī paziņojums uh, no uh, tulku puses, varbūt kāds jau to ir dzirdējis. Vai esat arī saņēmuši ēpasta vēstuli no tulkiem, kas tagad uh, jau kādu brīdi ir iesaistījušies sarunās, un tulki lūdza lai nolasām, un tad viņi arī iztulkos eh, ļoti īsu ziņojumu sēdes sākumā. Un šī uh, ziņa saucās mm, bez kavēšanās. Interpreti ar nožēlu jūs informē, ka norisinās strīds par uh, jaunajām uzspiestajām darba tiesībām, darba noteikumiem, un tas apdrauba deputātiem un Eiropas pilsoņiem piedāvātā pakalpojuma kvalitāti. Tādēļ mēs jūs ar nožēlu informējam, ka tūkošana beigsies precīzi 12.30. Nebūs nekādas tātad kavēšanās un sēžu pārvilkšanas. Es domāju, pats svarīgākais bija pievērst jūsu uzmanību šim sociālo tiesību apdraudējumam un šim konfliktam. Uh, Tagad es piedāvātu ķerties pie mūsu darbu kārtības. Darba kārtības uzmetums ir pieņemts. Es domāju, nevienam pretenziju nav. Iepriekšējo sēžu 25. aprīļa un 14. 15. māja sēžu protokoli arī ir iekļauti šīs sēdes dokumentos tie arī tiek pieņemti, ja kolēģiem nav nekādu pretenziju priekšsēdētājai un arī priekšsēdētāju vietniekam paziņojumu nav. Pirmais darba kārtības punkts - priekšlikums Eiropas parlamentu un padomas direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģa atkritumu nodošanai. Sākumā došu vārdu komisijai, lai tā mūs iepazīstina ar šo dokumentu. Uh, Kočīnskas kundze un tāda Meisners kundze un, protams, arī ēnu referenti. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk ilgi runāt, tad Kočīnskas kundze komisijas vārdā. Paldies, labrīt, priekšsēdētāja kungs, runātāji padod labrīt arī tulkiem. Es gribētu runāt par jauno uh, direktīvas priekšlikumu. Jūs esat iepazinušies arī ar uh, materiālu, ar uh, vizuālo materiālu, ir arī prezentācija sagatavota. Kā jau pieminēju, šis ir jauns direktīvas teksts, bet jau 2000. gadā mēs piedāvājām direktīvas priekšlikumu, bet ir noticis tik daudz pārmaiņu, ka bija vienkāršāk sagatavot pilnīgi jaunu tekstu. Bet eh, jāsaka, ka atkritumu samazināšana tas ir galvenais mērķis, joprojām tas nav mainījies. Mēs vēlamies samazināt atkritumu apjomu jūrās. Uh, Šī direktīva arī atspoguļo starptautisko Mārpolu konvenciju, kas ir domāta, lai izvarītos no uh, kuģu radītā piesārņojuma. Mēs piedāvājam uh, direktīvu attiecināt uz pilnīgi visiem kuģiem un pilnīgi visām ostām. Tas attieksies arī uz maziem kūteriem, mazāka veida kuģiem, kas tiek izmantoti arī atpūtas nolūkos. Noteikti būsiet arī dzirdējušies, ka ir uh, atšķirības starp uh, Startautisko jūrniecības organizāciju un Eiropas Savienību, jo Eiropas komisijai ir uh, jāizstrādā jauna priekšlikuma, par ko jums ir jāvienojas ar padomi un direktīva ir jāplūko tādā plašākā kontekstā, ņemot vērā arī visu vides uh, likumdošanu Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums tika izstrādāts tieši tajā pašā brīdī, kad tika izstrādāts priekšlikums par plāsmas stratēģiju un uh, aprites ekonomiku. Tas viss ir cieši sasaistīts, un mēs vēlamies, lai visa šī vides likumdošana veidotu tādu vienotu, veselu, harmonizētu uh, pasākumu pakotni, lai aizsargātu mūsu jūras un upes Eiropā. mēs sākumā visai pamatīgi izvērtējām spēkā esošo likumdošanu, lai varētu izstrādāt pēc iespējas labāku jauno priekšlikumu. Notika refita izvērtējums 2015. gadā. Mēs apzinājāmies, ka ir nepieciešams pārskatīt spēkā esošo likumdošanu. Mēs runājām par. Uh, to, ka ostās ir jābūt atbilstošām atkritumu pieņemšanas iekārtām, ir jābūt arī iekārtām, ar kur palīdzību nogādā atkritumus uz šīm pieņemšanas iekārtām. Mēs arī veicām ietekmes izvērtējumu, domājot gan par administratīvo slogu, gan arī par to, ar kādām problēmām teoretiski varētu sastapties ostas. Es negribu jūs tagad garlaikot ar ļoti daudzām detaļām, tikai pieminēšu ka lēmums par to, ka ir šī likumdošana pēc iespējas vairāk jāsaskaņo ar Mārpola konvenciju, eh, bija eh, skaidrs visiem, jo Mārpola konvencija ir patiešām eh, tā īpaši mērtiecīgi pielāgota cīņai pret atkritumiem un jūras piesārņojumu. Jā, jāapzinās, ka priekšlikums ir jāpielāgo un ir jāparūpēs, lai tas būtu pat vēl labāks, stingrāks par Marpolu konvenciju. Šim priekšlikumam ir divējāds mērķis. Pirmām kārtām samazināt atkritumu gāšanu jūrā no kuģiem un otras kārtas uh, uzlabot jūras transportu. Šie abi mērķi allaž ir jāpatur prātā. Ja mēs par to runājam no aprits ekonomikas perspektīvas. Mēs vēlējāmies garantēt, ka viss, kas uh, ir saistīts ar aprits ekonomiku, ir pieminēts arī šajā priekšlikumā. Es gribēju runāt arī par uh, tirzniecības kuģiem, zvejas kuģiem, arī atpūtas kuģiem. Tie visi ir jāiekļauj šajā aptvērumā. Ir jāsaprot, ka arī jūrā un ir dažādi jūras. Ir, ir atšķirīgas jūras vides, akvakultūras un citām šie atkritumi nodara lielāku kaitējumu nekā pārējām ko mēs šeit piedāvājam kā īpašos pasākumus direktīvā. Ir, protams, jāizvērtē, cik atbilstošas prasībām ir šīs atkritumu pieņemšanas iekārtas ostās. Ja mēs runājam par atkritumu piegādi, par to nogādāšanu no kuģa uh, uz sauzemes, ir jāatceras arī ekonomiskie stimuli un jāparedz uh, izņēmumi, ja tas ir nepieciešams runājot par šo atbilstību, Mēs iepazināmies ar uh, jūrniecības organizācijas vadlīnijās piedāvāto definīciju. Katrā ziņā ir jāievēro arī starptautiskie noteikumi, bet mūsu direktīva attieksies pilnīgi uz visiem kuģiem, kas uh, ienāks Eiropas ostās, arī uz tiem, kas kuģo zem citu valstu karogiem. Ir jādomā arī par cita veida, uh, jauna atkrituma veida ieviešanu. ir arī jādomā par uh, Eiropas Savienības uh, atkritumu likumdošanas uh, pielāgošanu arī šim jaunajam kontekstam, kas attiec tieši uz uh, ostu atkritumiem. Tāpat mēs arī atkritumu pieņemšanas un uh, apsaimniekošanas uh, iekārtas uh, esam labāk definējuši. Mēs arī pieprasām, lai ostu operatori apspriežas ar eh, eh, kuģiem un eh, kuģu apkalpi, domājot par labāko iespējamo risinājumu. Mēs runājam arī par visu izmaksu atgūšanas sistēmu, piedāvājot pilnīgu caurskatāmību attiecībā uz nodavām un izmaksām. Tas ir iekļauts jaunajā pielikumā numur 4. Tāpat eh, iz, aprēķinājām tās augtās eh, nopietnās iemaksas, ieguldījumus, ko vajadzētu attiecināt pilnīgi uz visiem kuģiem. Tas ir jānorāda, ja gribam sasniegt nospraustās vides uh, vadlīnijas šajā direktīvā. Mēs runājam par simtprocentīgu netiešo nodavu par atkritumiem. Tas uh, attieksies arī uz, piemēram, vecām. Um, veciem zvejas instrumentiem un arī uz tā saukto pasīvi nozvejoto atkritumu apjomu, kas sasaucas arī ar mūsu plastmasas stratēģiju. Ir arī tā sauktais zaļo kuģu koncepts, par to jau esat dzirdējuši noteikti, Eiropas Savienībā pie tā tiek strādāts eh, harmonizētā veidā mēs vēlamies arī šeit eh, noteikt eh, nodavas, ņemot vērā gan kuģu lielumu, gan arī citus atšķirīgus parametrus. Ja runājam par īstenošanu, runājot par obligātu atkritumu nogādāšanu krastā, ir jābūt saskaņošanai ar Marpolu konvenciju Marpola īstenībā vēlas novērst uh, atkritumu izgāsā, izgāšanu jūrā, un mēs nosakām, ka saistības ir nogādāt atkritumus uz savas zemes. Principā mērķis ir viens, bet mēs to formulējam nedaudz atšķirīgi. Ja atkritumi ir obligāti jānogādā ostā, tad mēs varam arī ieviest uh, ļoti tādus labi paredzamus īstenošanas mehānismus. Tāpat uh, piedāvājam īstenojošo šo tiesību aktu, lai varētu labāk aprēķināt uh, to, ka ieviestā izņēmums atkāps attiecībā uz to, ja piemēram ostā nav pietiekami daudz šo pieņemšanas uh, iekārtu. Jādomā arī par labāku informācijas apmaiņu starp postām, ir jāizmanto arī dažādas elektroniskās saziņas ierīces, lai uzlabotu efektivitāti, piedāvājam arī uh, inspekcijas režīmus, uh, lai varētu veikt labākus kontrolas, uh, eh, piedāvājam atšķirības un atkāpes attiecībā uz kuģu izmēriem, bet tas direktīvā ir pietiekami labi izklāstīts. Jārunājam par izņēmumiem. Ja ir tādi kuģi, kam ir jāievēro konkrēts uh, grafiks un kas regulāri pietāvojas ostās, te mēs vēlamies atrunāt ļoti precīzi aptvērumu, bet tas nav nekas neiespējams. Mēs piedāvājam arī uh, izņēmumus attiecībā uz uh, piegādēm un maksām, ja, piemēram, kuģim nākas uh, apstāties kādā Eiropas Savienības ostā, veicot uh, ceļu no punkta A uz punktu B. Mēs katrā ziņā vēlamies izvairīties pirmām kārtām no atkritumu izgāšanas jūrā. Tas varētu tikt arī panākts pateicoties labākai informācijas apmaiņai. Nevēlējos jūs garlaikot ar administratīvajiem noteikumiem, tikai pieminēšu, ka šeit ir iekļauta atsauce uz iespējamām izmaiņām Marpol, ja būs uh, Marpol konvencijā kādas izmaiņas. Mēs uh, tās ņemsim vērā, bet uh, mūsu direktīvā ir arī drošības klauzula, kas garantēs to, eh, ka ma, eh, izmaiņas Marpāla konvencijā eh, nesamazinās mūsu ambīciju līmeni, un tādēļ ir tā sauktā dinamiskā drošības klauzula iekļaut mūsu piedāvājumā. Paldies! Paldies, kundze! Tagad dosim vārdu komisijas jūras, speci... mēs uzklausījām komisijas jūrniecības speciālistu un tagad došu vārdu mūsu referentei Gezīnei. Paldies, paldies komisijai par šī ziņojuma prezentāciju. Un dažreiz ir tā, kad komisija izstrādā um, priekšlikumus, tad, nu, vai padomē, vai parlamentā bieži vien, nu, nu ir tāda uh, Uh, viļņošanās, uh, bieži vien ir arī tāda automātiska pretīstība, ka ir jāgroz tas vai uh, šis aspekts, bet īstenībā šis pārstrādātais um, projekts ir ļoti labs. Tas gan nenozīmē, ka es nepiedāvāšu nekādus grozījumus. Uh, Nu jā, un visi jau zinām, ka nākamgad ir uh, atkal vēlēšanas uh, Eiropā. Visas priekšlikums mēs nevaram uh, paspēt uh, grozīt līdz 19. gadam, bet uh, šis nu ir tas. Uh, gadījums, kad mums tas izdosies, un padoma arī varēs to uh, darīt pietiekam naski, lai jau uh, rudenī darbs varētu noslēgties. Uh, Un tad uh, Austrijas un Rumānijas prezidentūras uh, varētu pielikt punktu. Man vakardien bija Konstances ostā arī tikšanās ar Rumāņiem, te, un es viņam teicu, nu, iespējams, ka jūs būsiet tie, kas varēs patiešām tādu treknu punktu pielikt šim priekšlikumam. Tas stāsies spēkā jūsu prezidentūras laikā. Uh, jāsaka, ka es uh, gribēju pat arī aktīvāk strādāt, bet man bija problēmas ar muguru, tādēļ trīs nedēļas es uh, pavadīju mājās un nevarēju strādāt pietiekam aktīvi, bet ceru, ka to varēšu atgūt. Uh, Tas par procedūru kopumā un izskanēja arī doma, ka ir divējāds mērķis, kas ir jāsasniedz ar direktīvas um, palīdzību proti. Pirmām kārtām jūrai jākļūst tīrākai un otrām kārtām visai atkritumu pieņemšanas norisei ostās jābūt efektīvākai. Sākšu otrādi no otra gala visu izklāstīt, jo, ja runājam par tīrākām jūrām, nu tur var runāt ļoti ilgi. Ja runājam par efektīvāku norisi mēs saprotam, cik daudz ir jāievēro, cik daudz ir jādara Eiropas līmenī. Mēs par to jau runājam. Un šis single window ir jau ieviests teorētiski, bet praksē tas vēl nedarbojas tiek runāts par elektronisku līdzekļu izmantošanu, ka, piemēram, elektroniski tiek ziņots, eh, kas ienāk ostā, kāda atkrituma tiek izkrauti, pieņemta un tā tālāk. Un ja būs eh, šis eh, single window mehānisms, tas, protams, situāciju ostās varētu padarīt daudz efektīvāku un visu procedūru ievērojami pātrināt. Protams, likums ir jāīsteno labi, ir jāparūpēs, lai valstu ostās būtu šīs pieņemšanas iekārts. Visur tas tā nav. Es zinu, ka arī daudzi kuģu īpašnieki ir uh, jau sūdzējušies, ka viņi, piemēram, atkritumus sašķiro jau, uh, piemēram, uz kuģa un pēc tam viss tiek samests uh, vienā konteinerā ostā. Nu, tas viņiem arī īsti nav paprātām. Mums, protams, ir jāparūpējas, lai šī direktīva iekļaujas tādā plašākā videi veltītu uh, likumdošanas aktu kopumā. Te varēju jau arī atsaukties uz pieminēto aprits ekonomikas priekšlikumu un citiem. Tagad nonāku pie tīrākas jūras. Tas ir milzīgs izaicinājums ne tikai plastmasas um, dēļ es arī nesen palīdzēju organizēt um, no okeāna izvejoto plasmasas atkritumu izstādi. Ļoti daudz uh, plasmasas atkritumu nonāk jūrā gan no sauszemes, bet arī no zvejniecības kuģiem. Mums pret to ir jācīnās. Ko es gribēju pateikt uzreiz? Jāsaka, ka um, komisija šķiet uh, vēlas arī nedaudz izdarīt spiedienu uz Marpolu konvenciju un IMO. Uh, Es allaž esmu optimistiski noskaņota, un man allaž ir licies, ka Marpola konvencijā ir patiešām eh, tādas nostādnes un principi, kas nāk par labu videi. Bet patiesībā es to rūpīgāk izlasot konstatēju, ka, nu, tur ir arī tāds atkāps pieļautas, kas atļauj teorētiski izmest arī atkritumus jūrā. Mēs, protams, nevaram visus piespies nekad neko tādu nedarīt, bet mēs varam parūpēties, lai ir citi priekšnosacījumi, eh, lai ir stingrāki noteikumi nekā Marpola, ka, piemēram, Ziemeļjūrā tiek vienkārši arī eh, kuģa degviela izskalota un citi atkritumi. Es biju varbūt naivi noskaņota, bet no 2015. gada mums ir arī ļoti stingras normas attiecībā uz sēra noplūdi, ir tagad arī tā sauktie skraberi uz kuģiem, kas filtrē šos atkritumus. Jāsaka, ka de facto nav aizliegts eh, sēru saturošu ūdeni ieskalot jūrā. Es esmu arī apmeklējusi daudzus kuģus un daudzas šādas attīrīšanas iekārtas, un mēs varējām konstatēt, ka tur, kur ir ļoti tādas um, aktīvas, eh, blīvas kuģošanas, eh, kur ir tāda ļoti aktīva kuģošanas maršruta, ka tur ir daudz augstāks sēra saturs ūdenī. Tas nav noteikti um, jāaizmirst. Mēs visu to ņēmām vērā. Tas arī gan attiecas uz um, šķidriem atkritumiem, bet mēs runājot par tādiem cietiem atkritumiem nedrīkstam aizmirst arī sēra un, piemēram, kuģu degvielas radīto piesārņojumu. Uh, Es saprotu, ka arī Anna referente gribēs kaut ko piebilst. Es negribu runāt viena pati. Mēs jau par šo to esam diskutējuši. Anna referentiem ir bijušas vairākas tikšanās un lobiju pārstāvji arī jau ar mums ir sazinājušies. Un, uh, No ostām mēs esam dzirdējuši tādu viedokli, ka varbūt vajag eh, samaksāt šo 100% nodevu un tad eh, vienkārši tur pieņemt ostās atkritumus, neskatoties uz apjomu. Komisija vēlas, lai patiešām viss šeit tiktu iekļauts aptvērumā, lai nevienam nebūtu kārdinājumu kaut ko vienkārši izmest ārā jūrā. Es sagatavošu grozījumus par uh, vairākiem priekšlikumiem, jā, 100% ir iekļauti. Tas es nezinu, vai tas patiešām garantēs, ka jūrā nekādi atkritumi netiks izmesti. Varbūt tā arī būs, bet šeit trūkstās motivācijas vispār vairs nepiesārņot jūru un, un uh, braukt ar tīrākiem kuģiem un vispār uh, pieņemt tādu zaļāku domāšanu. Es domāju, kā to labāk varētu formulēt, jo ir jābūt arī patiešām eh, šai zaļajai, zaļi iekrāsotajai motivācijai. Un ja es zinu, piemēram, eh, ka visi atkritumi, ko es izvedīšu krastā, tiks arī pieņemti pretī, nu tad man nav motivācijas varbūt pat samazināt atkritumu apjomu, bet tam jau arī ir jābūt ārkārtīgi būtiskam faktoram. Tāpat ir noteikts, ka pirms izbraukšanas no Eiropas Savienības ūdeņiem ir jānodod visi atkritumi. Es nezinu, vai tas būs pilnīgi pareizi, jo ir tādas uh, valstis, uh, kuru ostās, piemēram, trešās valstīs, nav visu atbilstošo iekārtu. Ir jau arī, protams, ļoti modernas ostas. Mums tagad arī jārunā par Brexit, ka arī apvienotā karaliste būs uh, trešā valsts teorētiski, un tad varbūt šis kuģis ir iebraucis Eiropā, un tur tur uh, ir kāda maza ostiņa, kurā nav visu šo iekārtu, nu, tas patiešām tad uh, varbūt nebūtu pārāk produktīvi. Ja visi atkritumi būtu uh, obligāti saistoši jāatstāja Eiropas ostās. Ir arī tādas, tādi zvejniecības kuģi, zvejniecības laivas, kas arī, piemēram, nozvejo atkritumus un tos atved krastā, lai tur apsaimniekotu, nu tad tiem arī ir jābūt motivācijai to turpināt darīt, par to noteikti nedrīkstētu sodīt. Tas pagaidām būtu viss no manas puses un ar prieku ieklausīšos kolēģu viedokļos. Paldies! Merci, uh, Gezīne. Paldies, Gezīnei! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vispirms Klūnas kundze no ETP grupas. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu, pateicos komisijai par prezentāciju, pateicos referentei un jau ievad eh, runā tika norādīts, ka ir jāpabeidz darbs pie šī priekšlikuma. Tas ir ļoti skaidrs komisijas priekšlikums. Varbūt ir daži elementi, kas būtu e, jāmaina, bet kopumā šī e, vispārējā pieeja ir tāda, ka ir jāsamazina atkritumu apjoms, kas nonāk okeānos un ir uh, Tas uh, jādara, izmantojot atkritumu pieņemšanas iekārtas ostās. Ir skaidrs, ka 2000. gada direktīva ir jāaktualizē labāk to saskaņojot ar Marpolu, lai samazinātu administratīvo slogu, kas ir apsveicami. Mēs arī apzināmies, ka kāda ir situācija pasaulē. Šobrīd eh, daudz tiek runāts par plastmasas piesārņojumu okeānos, par tā ietekmi, un tādēļ eh, šādas normas ir nepieciešams jāaizsargā jūras vide un jāuzlabo uh, ostu darbības šai jomā, uh, sasniedzot izvirzītos mērķus, un komisija arī norāda, ka šeit uh, ir nepieciešami individuāli risinājumi, pieņemot, uh, ņemot vērā uh, individuālās situācijas, un šeit ir nepieciešams tāds uh, līdzsvarots risinājums, ņemot vērā nozares uh, visu uh, spēlētāju intereses. Uh, un tāpat uh, atsevišķas normas būtu attiecināmas uz vismazākām ostām, kur nav pietiekams darbinieku skaits. Tāpat par uh, arī par ostām ārpus Eiropas Savienības. Uh, Dažas no šīm ostām varbūt pat ir labāk aprīkotas nekā Eiropas ostas, tām ir lielāka kapacitāte un arī domājot par Brexitu. Un apvienotā karalistē ir uh, ostas, kas darbojas ļoti efektīvi. Tā kā mums šie jautājumi pašiem jāapspriež savā starpā. Tālāk uh, par to, vai uh, katrā ostā ir jāizkrauj atkritumi visā maršruta laikā. Jautājums, vai visām mūsu ostām ir pietiekamas iespējas šos atkritumus pieņemt un pārstrādāt. Šeit varētu būt klupšanas, akmens. Tāpat ir arī jādiferencē dažāda veida atkritumi. Referenti jau norādīja. Ja ka mums ir jāuzklausa arī interesētās puses, kas darbā šai jomā. Un par, jādomā par kuģiem, kuri brauc pa noteiktu maršrutu regulāri, uz tiem šīs uh, prasības varētu neatiekties. Tāpat par uh, par um, maksas samazināšanu īsiem, īsos maršrutos braukucošiem kuģiem. Un tāpat par maziem kuģiem un atpūtas kuģiem, kur varbūt arī šīs normas nebūs iespējams īstenot, tāpat par sezonas pārvadājumiem. Tas viss mums <clears throat> būs jāizanalizē diskusijās, bet kopējā ievirze ir svarīga, to mēs atzīstam. Uh, un atbalstām šos mērķus un esam gatavi sadarboties ar referenti un citiem ēnu referentiem un ceram, ka mums būs auglīgas diskusijas ar pozitīvu rezultātu. Paldies Klūnes kundzei, tagad vārds Grapini kundzei, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! jau pašā sākumā gribu teikt, ka mani apmierināja komisijas teiktais, tātad tas man likās uh, labi, un man es piekrītu arī Gezīnei un kolēģei no ETP. Nu, mēs būtībā ejam pa vienu ceļu, un visi esam vienprātīgi, ka pēc 17 gadiem šī direktīva ir jāpārskata un daudz kas ir jāprecizē. Protams, mēs uh, iesniegsim grozījumus, un mums būs arī daudz jādiskutē par nodokļu sistēmu No mana viedokļa komisijas priekšlikumā trūkst uh, stimulu un uh, princips piesārņotājs maksā nav tā skaidri piemērots. Ja visi maksās vienādas maksas, tad šis princips nedarbosies. Un tāpat ir jādara diferencē dažāda veida uh, atkritumi. Ja visiem uh, tiks uzlikts vienāds nodoklis, tad tas īpaši skars uh, mazos uh, kuģus, mazās ostas. Mums ir drīzāk jādomā par ētisku pieeju nodokļiem, nodevām un kā panākt to, lai atkritumi netiktu izgāsti jūrās varbūt komisija varētu arī Uh, paskaidrot atsevišķus punktus, kas man nešķiet īpaši skaidri. Kā, kāpēc jūs, jūs, uh, jūs runājat šeit par 20% kuģu, nevis 30% vai kādu citu procentu? Par uh, uh atkritumu klasifikāciju saskaņā ar Marpolu, mums būtu nepieciešams izveidot Eiropas klasifikāciju, kas atbilstu mūsu normām. Tālāk jūsu priekšlikumā nav nekas konkrēti teikts par zvejas rīku problēmām. Kādēļ tas tā ir? Es uzskatu, ka mums ir uh, jāveic pasākumi saistībā ar uh, vairs neizmantojamo zvejas rīku utilizāciju. Mēs virzamies uz eh, ekonomiku, kas eh, nepiesārņo, bet mums ir jā, jārunā arī par zvejas aprīkojumu šajā kontekstā. Jūs runājāt par zaļajiem kuģiem, un mūsu grupa noteikti jūsu ideju atbalstīs, jo šī ideja rosina tātad atkritumu vākšanu uz borta, bet šie atkritumi kaut kad ir jāizkrauj krastā. Tāpat arī pilsētās notiek atkritumu šķirošana, bet pēc tam ir grūti šos atkritumus nodot. Tāpat būtu jādomā arī par ostām, kas ir uz pie iekšzemes ūdens ceļiem. Mūs, manā valstī ir gan uh, jūras ostas, gan upju ostas. Un, uh, piemēram, Donavas delta tā notiekošais arī ietekmē vidi, pazemes ūdeņus. Mēs, protams, grupā visu šo dosiju apspie, apspriedīsim, sagatavosim uh, ierosinājumus, grozījumus. Protams, priekšlikumu var uzlabot, bet jau šis uh, izējas punkts ir labs. Un uh, ceru, ka izdosies pabeigt darbu Rumānijas prezidentūras laikā. Paldies Grapīnī kundzei. Tagad vārds Pīteram Vandālenam no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī referentei un komisijai jaunā priekšlikuma mērķus, eh, kas eh, domāti atkritumu eh, samazināšanai jūrā, plāsmasas samazināšanai un visam pārējiem, es tos atbalstu. Pats par sevi saprotams priekšsēdētāji, man gan ir vairāki jautājumi, un es ceru, ka komisija varēs uz tiem atbildēt vai vismaz reaģēt. nu, tāds principiāls dabas jautājums, vai mums vispār ir nepieciešams šis jaunais priekšlikums. Jā, tas varbūt izklausās tā jocīgi, bet eh, pēdējo gadu laikā galvenā problēma, ar ko mēs esam sastapušies, ir bijusi tieši īstenošana, to eh, likumdošanas aktu īstenošana, kas jau ir ieviesti. Jāsaka, ka tas īstenībā ir visas Eiropas problēmas galvenais eh, klupšanas akmens, runājot tieši par īstenošanu. Komisijai, nu, ir tāda indeve ļoti bieži piedāvāt jaunu likumdošanu, piemērot jau spēkā esošo, bet īstenošana un transponēšana galvenokārt ir lielākā problēma, ir tik daudz trūkumu. Un arī pārskatot priekšlikumus, nekas nemainās. Tādēļ es patiešām pavaicāšu, nu, varbūt tā vietā, lai katru reizi pieņemtu jaunus priekšlikumus, eh, vajadzētu parūpēties, lai dalību valstis eh, ievērotu jau spēkā esošos. Ir arī tādi praktiskāki jautājumi. Septītajā pantā tiek runāts par atkritumu nodošanu. Eh, arī tālākās, periferākās ostās un ka ir jābūt arī konkrētiem certifikātiem vai pierādījumiem, kas šie uh, atkritumi ir tikuši nodoti. Bet kas tad ir šīs tālākās ostas? Vai šī definīcija ir pietiekami skaidra? Protams, var rasties risks, ka ļoti daudzas ostas pēkšņi būs tādas ļoti attālas ostas, un, neva un tām nevajadzēs arī uh, par katru cenu pieņemt šos atkritumus. Uh, Esmu arī nedaudz eh, pārsteigts, ka komisija šeit neievieš tādu sasaisti ar tām ostām, kas ir iekļautas tentī eh, tīklā. Jo eh, nu, tās, kas nav tentī tīklā, tad varētu visas uzskatīt par attālinātām ostām. Un tad, jā, kad ostām vajadzēs uh, ievērot visas šīs prasības, tās teiks, nē, nē, nu, mēs esam attālināts ostas, lieciet mūs mierā. Uh, Es esmu arī uh, loceklis zivsaimniecības komitejā. Tādēļ gribētu arī uh, redzēt kaut kādus priekšlikumus šajā jomā, attiecīgajā priekšlikumā. Uh, ļoti daudzi zvejnieki arī eh, Ziemeļjūrā eh, piedalās programmā Fishing for Litter, vienkārši ceļot ārā arī atkritumus no jūras. Viņi daudzas dienas pavada jūrā, nevis lai zvejotu zīvis, bet lai izvilktu no jūras atkritumus, arī nelegāli deponētos atkritumus, eh, sabojātus tīklus un citas ierīces. Es gribēju pavaicāt, vai šis priekšlikums šo daudzās dalību valstīs, eh, kas atrodas ap Ziemeļjūru, eh, šo jauko iniciatīvu vienkārši nepiebeigs, jo kāda tad būs eh, motivācija zvejniekiem piedalīties šajā programmā, jo vai nu ir šie atkritumi vai nav atkritumi, tik un tā jums ir jāmaksā nodevs ostās par šīm pieņemšanas iekārtām, par to eksploatāciju. Jā, skaista iniciatīva e, ir šis Fishing for Litter. Es gribu, lai tā netikt iznīcināta. Vēl kāds aspekts. Mums ir jāparūpējas, lai Eiropā būtu vienoti spēles noteikumi, un komisija teica, būs tādas netiešas e, atmaksas 100% apmērā, netiešas atlīdzības bet vai tiek pietiekamā mērā domāts par to, cik dažādas ostas ir Eiropas Savienībā. Kas, tā, kas ir teikts 8. Punkt, 8. panta 5. punktā? Tur ir teikts, ka atlīdzība zināmās uh, situācijās ir jāpazemina. Ko, Es zinu, ka ir ļoti daudzas ostas Eiropā, kam šādas prasības varētu radīt problēmas, jo ostas nevarēs pašas šo atlīdzību noteikt, noteikt tās uh, apmēru, piemēram. Uh, tas, tā varētu būt reāla problēma tajās valstīs, tajās ostās, kur bieži vien pietāvojas kruīz kuģi. Uh, Varbūt varētu paredzēt arī tādas tiešas atlīdzības ostās. Varētu domāt arī par uh, tādu principu, ka, ja, piemēram, kuģi uh, piegādā vairāk atkritumus nekā ir uh, caurmēr rādītāji, ir jādomā arī par atbilstošām iekārtām ostās, uh, un uh, atlīdzības sistēmas pārskatīšanu. Te noteikti iesniegšu grozījumus. Kopumā es atbalstu komisijas priekšlikumu. Mums ir, protams, jācīnās pret atkritumiem un uh, jādomā, no kurienes tie rodas. Es pagājušajā nedēļā biju uh, arī uh, dārzeņu veikalā un katrs atsevišķi gurķis tur bija uh, iesaiņots. Uh, plasmasā, plasmasas plēvē, nu tas rada milzīgu kaudzi atkritumu. Es gribēju arī uh, pateikt referentei, ka uh, grafiks ir visai saspringts. Mums jau 18. jūlijā, sešu nedēļu laikā ir jāiesniedz uh, grozījumi, nu tas ir visai sasteigti. 18. jūlijas, tad arī sākas vasaras uh, atvaļinājuma laiks, nu nezinu, vai viss ir ņemts vērā pietiekam labi, paldies. Jā, merci, monsieur Vandalēna. Paldies, Vandālens, zaļo grupas vārdā. Kids Tailers. Paldies! Priekšsēdētāji pateicos komisijai un Gezīnei. Mēs uh, nu, pozitīvi vērtējam uh, priekšlikumu par to, ka ir uh, jāaizstāj vecā direktīva ar jaunu direktīvu. Nu, tiešām uh, jūtams, ka visi vēlas uzlabot uh, atkritumu pieņemšanas iekārtas ostās un atbalstīt uh, atkritumu apjomu samazināšanas direktīvas. Nesen pavisam dzirdējām par to, ka valis gāja bojā taizemē un uh, pēc tam uh, tika konstatēts, ka viņš bija norījis 80 plastmasas maisiņus, kas uh, bloķēja viņa gramošanas sistēmu. Un tas liecina par to, ka spēkā esošie noteikumi ir jāuzlabo un jāpadara stingrāk, lai nepieļautu to, kā pašreizējā situācija turpinās. Ir nepieciešami stimuli, lai Uh, stimulētu atkritumu pārstrādi ostās. Un varbūt arī uh, uzlabot uh, šo uzdevu normu īstenošanu. Nu, varbūt mēs varētu uzraudzīt, kuģus ar satelīta sistēmas palīdzību, lai, teiksim, konstatētu, vai netiek izgāsti atkritumi jūrās. Un tad vērsties pret attiecīgo kuģu īpašniekiem. Nu, nekas nav labāks par uh, tādām uh, novērošanas iekārtām, kas atradīsies debesīs, uh, un uh, tad tiks noteikti sodi, un tādējādā veidā šie kuģi vairs neizgāzīs atkritums jūrā. Jo uh, okeāns un jūras veido 70% no mūsu planētas uh, virsmas, līdz ar to mēs nedrīkstam turpināt joprojām to visu piesārņot ar atkritumiem, plasmas un tā tālāk. Un ir jāķers pie problēmas risināšanas. Un, protams, zaļie ir gatavi sadarboties ar citiem ēnu referentiem, un, lai mēs uh, izstrādātu tādu priekšlikumu, ar ko varam lepoties un kas tiešām mainīs situāciju. Tagad Gonzāles Pēņas kundze. Paldies priekšsēdētāji pateicamies komisijai par šo iniciatīvu. Tā ir uh, saulaicīga un nozīmīga, jo satiksme jūrā vēršas plašumā, ne tikai pasažieru pārvadājumu ziņā, bet arī kravu pārvadājumu ziņā. Mūsu kontinentam visapkārt atrodas uh, jūras. Um, mums ir uh, bijuši sadarbība ar citām tautām, kas atrodas uh, tā, šīs pašas jūras krastos. Un mūsu morālais pienākums ir uh, saglabāt jūras un okeānus uz mūsu planētas. Un jādomā arī par to, kā labāk īstenot Marpola konvenciju. Mana valsts uh, arī ir uh, jūras uh, apskalota. Un mums ir jādomā par to, kā saglabāt piekrasti un pludmales aizsargāt, un tas ir svarīgi arī turismam. Spānija, Grieķija, Itālija, Zviedrija, Somija nav pelnījušas, lai uh, to piekrastē tiktu izskalots tāds milzīgs atkrituma apjoms. Mēs uh, domājam, ka jaunajā direktīvas priekšlikumā ir daudz pozitīvu elementu, proti aptvērumu paplašināšana, uh, tas, ka uh, maksas uh, lielums nav saistīts ar atkritumu apjomu, ka kuģi tiek rosināti neizgāzt atkritumus jūrā, ir vēl citi elementi, kuri uh, mūsuprāt tomēr ir vēl vairāk jāprecizē, jāizstrādā, ir jāgarantē tas, ka arī kuģu apkalpes tiks apmācīts ne tikai personāls, kas jāstrādā ar um, atkritumiem, bet arī jāapmāc citi darbinieki. Tāpat arī ostās ir jāuz, jāpalielina pieņemšanas iekārtu jauda. Tāpat būtu jāparādz arī iepriekš neziņotas inspekcijas un uh, arī atbilstoši sodu sistēma jāizveido. un jādomā par tādu sodu sistēmu, kas būtu saistīta ar negatīvu ietekmu uz sabiedrības veselību. Paldies! Esam uzklausījuši ēnu referentus un citiem kolēģiem es lūgtu nepārsniegt tagad divas minūtes. Vārds Fosters kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos Gezīnei. Es neesmu ēnu referente, bet gribu runāt par pāris punktiem. Mums jāpatur prātā, ka mūs tiešām satrauc tas, ka no kuģiem tiek uh, izkrauti un izgāsti Ast atkritumi, bet uh, jūras piesārņojumu jau nerada tikai kuģi. Un uh, Van Dālenkungs arī pareizi norādīja par to, ka svarīgs jautājums arī ir uh, tiesību norma īstenošana, kas uh, nevienmēr tiek nodrošināta. Pirmais punkts, par ko gribēju runāt, ir uh, nodevu sistēma. Šeit varētu rasties neparedzētas sekas šādai sistēmai, jo daudziem kuģiem nemaz nav bīstamo atkritumu uz borta. Un varētu iznākt tā, ka kuģi, kuri šādus atkritumus neizkrauj vai izkrauj ļoti nelielā apjomā, varētu maksāt nesamērīgi lielas nodevas. Tālāk par principu piesārņotājs maksā. Arī šeit uh, tas būtu jāizvērtē. Tālāk par atkritumu izkraušanu. Piemēram, par šķidriem atkritumiem to visu var izmērīt pēc tilpuma, bet, teiksim, plastmasa un, un citi tam līdzīgi atkritumi netiek precīzi izmērīti um, to apjomi, tas viss tiek kontrolēts vizuāli, līdz ar to būtu jāpārdomā, kā viss šī sistēma reāli darbosies. Tālāk par uh, to, kur šie atkritumi tiek izkrauti. Šobrīd ir tā, ka, ja piemēram konteiners ir piepildīts vai uh, tad tas tiek uh, aizvests. Bet vai tagad tiešām tas tiks darīts tā, ka katrs uh, atkritumu elements uh, uz katra kuģa tiks izvērtēts, tas radīs milzīgu birokrātiju un milzīgas izmaksas. Mums ir jāsaprot, ko tiešām mēs vēlamies. Dalību valstīm un ostām ir jānodrošina tas, ka uh, Uh, uzņēmumi, kas pieņem atkritumus, uh, ir atbilstoši licencēti. Un tad nevajadzētu kā, turēt aizdomā šādus licencētus uzņēmumus, ka tie mm, nepild savus pienākumus. Tāpat uh, svarīgs jautājums par satelītu izmantošanu, novērošanā, izsekošanā. nu, e, būtu arī tad e, jākonstatē, kurš ir e, atbildīgs par atkritumu izgāšanu jūrā un jācenšas saukt pie atbildības. Paldies par komisijas priekšlikumiem. Krāmerkungam vārds. Pateicos komisijai un referentei un uh, kolēģiem par teikto. Es gribētu komentēt Pētera Van Dālēna teikto, tā tad, ja uh, likuma izpildu nevar kontrolēt, tad šādas likumas vispār nav vajadzīgs. Nu, uh, gribētu zināt uh, no komisijas, kā dalību valstis ir reaģējušas un kā tās visu kontrolēs, runājot par ceru samazināts par 1%, bet uh, kurš to visu kontrolē? Neviens. Tāpat ir aizliegts izmantot uh, kurināmo, kas ir uh, bīstamāks vai kaitīgāks par dīzeli, bet tas maksā lētāk un to arī izmanto. Jautājums joprojām tas pats, kurš kontrolēs. Un ge, e, Gezīne e, arī to norādīja, ka dažkārt e, šie atkritumi tiek izgāsti 15-20 km no piekrastes, un to neviens nekontrolē. Uz kuģa arī nav tad pēc tam atkritumu, un ja ne, viens neko nekontrolē, uh, tad uh, pastāv eh, tāds risks, ka nekas netiks ievērots un ka reālās izmaksas beigās būs lielākas nekā eh, iecerētie ietaupījumi. Paldies! Paldies! Es tagad aicināšu komisijas pārstāvu pēc dažām minūtēm atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, kas izskanējušais debatēs. Paldies! Ļaujiet man vispirms pateikties referentei, ēnu referentiem, visiem pārējiem, kur izteicās. Sākšu netipiskā veidā. Daudzi no jums atzinīgi izteicās par šo priekšlikumu, ka tas ir diezgan skaidrs un detalizēts, bet jāsaka, ka man blakus sēdoša Anna ir tā, kas ir atbildīga par e, darbu, kuru jūs slavējat. Un viņa no galvas varēs, protams, atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Es pati nevarēšu visus jautājumus atbildēt, jo nav arī tik daudz laika, bet vēlētos vismaz dažas minūtes veltīt šīm atbildēm. Jo domāju, tas uzlabos mūsu diskusiju nākamajās sanāksmēs varbūt ne gluži chronoloģiskā secībā, bet eh, sākumā bija jautājums no Vandālena kunga par to, vai nepietiek īstenot to, kas jau ir pieņemts vai ir vajadzīgs šis priešlikums. Bet es atgādinu, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs uzskatījām, ka šis uh, eh, tiesība akts ir nepieciešams, tāpēc, ka Mārpola tika aktualizēts. Un mēs saskartos ar situāciju, kur no vienas puses kuģiem nav atļauts Eh, atsevišķu veidu atkritumus iz, izgāzt jūrā, bet tāpat laikā nav arī piemērota risinājuma, kas ļautu šos atkritumus kaut kur nodot. Līdz ar to mēs klusējot piekristu tam, kā atkritumi tiktu izmesti jūrā netālu no Eiropas Savienības. Tādēļ es esmu nonākusi pie vēl viena jautājuma, ko vairāki no jums uzdevām. Vai katrā ostā ir jānodod atkritumi? vai ostas ir adekvāti aprīkotas ar pieņemšanas struktūrām. Un jāsaka, nē, nav katrā ostrā, ostā jānodod atkritumu, ir paredzēti izņēmumi šim pienākumam, bet tāpat laikā direktīvā ir noteikts, ka ostām ir jābūt gatavām pieņemt atkritumus, balstoties uz viņu uh, parasto satiksmes intensitāti. To ir iespējams ieplānot iepriekš, tāpēc arī ir nepieciešami plāni ostām. Viņiem ir jāplāno, kā viņi gatavosies eh, šo atkritumu saņemšanai un citu elementu saņemšanai, ja to tā var dēvēt. Tāpēc eh, tas ir absolūti nepieciešams, lai direktīva varētu darboties. Zinu, ka daudzas ostas uh, uzdod jautājumus, un mēs ar viņiem diskutējam par šo priekšlikumu. Pirmkārt, jau sabiedriskajā apspriešanā, pēc tam arī pēc priekšlikuma publiskošanas, bet es domāju, šeit ir arī pārpratums. Es nedomāju, ka mums vajag vienoties par to, ka uh, ostas iepriekš uh, zina, kuri kuģi nāks, un tad var pateikt, ka viņiem nav aprīkojuma, lai pieņemtos. Nē, Tas spiestu kuģa kapteiņiem darīt kaut ko ar atkritumiem jūrā, kas nav atļauts. Nē, mums ir jāprasa ostām plānot atkritumu pieņemšanu, balstoties uz eh, esošo satiksmes intensitāti. Tālāk bija jautājums par atskaitīšanās pienākumu, un arī Fosters kundze uh, pieminēja, vai tas nebūs pārāk liels sloks, bet mums jau šobrīd ir elektronisks veids, kā tiek paziņots iepriekš par atkritumu savākšanas nepieciešamību, tāpēc informācija jau tiek sniegta elektroniski, un Pirms divām nedēļām mēs nācām klajā ar vēl vienu priekšlikumu, un tādēļ tiks saskaņot atskaitīšanās prasības, tiks veicināta informācijas apmaiņas ar dažādām ostām, nodrošinot to, ka eh, kuģis, kas izbrauc no vienas Eiropas Savienības ostas, ko, ko tas ir darījis un ko, ko tas varētu darīt potenciāli nākamajā ostā. Daudzi no jums jautāja par nodevām, maksām un vai ir taisnīgi īstenot šādu netiešo maksu sistēmu. Mēs ļoti rūpīgi pētījām šo jautājumu. Ja mēs izvēlamies tiešās maksas, tad mēs sakam, ka jums ir jāmaksā par nodoto atkritumu konkrētu apjomu, bet, diemžēl, situācija tad ir tāda, ka tas ir drīzāk mudinājums dažiem vai nu vispār nenodot atkritumus, vai, teiksim tā, nevienmēr precīzi informēt, ko viņi eh, par to, ko viņi nodod. No otras puses, maksa, kas ir iekasējama katru reizi, neatkarīgi no tā, vai jūs nododat atkritumus vai nē, tā ir laba iniciatīva eh, kuģiem nodot atkritumus katru reizi, kad ir ostā. Protams, ka ir diferencēta maksa. Uh, Nav tā, ka viena maksa jāmaksā neatkarīgi no kuģu apmēriem. Nav tā, ka mazie kuģi maksās vairāk tāpēc, tikai tāpēc, ka viņi ir mazi. Bet šī koncepcija ar netiešo maksu ir ļoti, ļoti efektīva, un mēs esam paredzējuši arī izņēmumu saistībā ar 100% maksu at par atkritumiem, kas ir sarežģīts atkritumu veids kur ir not. Um, Es aicināšu jūs uh, pabeigt uh, šo runu, jo jūs runājāt uh, ļoti daudz, jau arī sākumā, gan, gan tagad, un mēs jau kavējamies. Uh, uh, I'm, I'm sorry, I... Jā, es atvainojos man jau, man jau bija bažas, ka es sākšu runāt par šo direktīvu, tad nespēšu apstāties. Bet, kā jau sacīju, mēs esam gatavi jebkurām eh, diskusijām ar jebkuru no komitejas locekļiem. Es tiešām likšu šeit punktu. Paldies, kungs. Paldies, es domāju, ka mums būs iespējas vēl par to apspriesties. Un 10. jūlijā Gezīne tad uh, mums prezentēs uh, šo ziņojumu, un uh, 18. jūlijā uh, ir jāiesniedz visi grozījumi. Balsojums ir paredzēts 9. oktobrī. Varbūt, ka referents kundze vēl grib uh, kaut ko piemetināt, bet, nu, cerams, ka mēs varēsim visu šo darbu noslēgt līdz šī sasaukuma laika beigām. Uh, Es nezinu, Gezīna, varbūt jums kaut kas ir jāpaziņo, mēs jau pie tā vēl atgriezīsimies. Jā, pavisam īsi, jo tiešām laika vairāk nav. Es visu noklausījos, ko jūs sacījāt par laika plānu. Tika teikts, ka tas ir pārāk ambiciozs. Es tomēr uzskatu, ka mēs to paspēsim izdarīt. Es nākamnedēļ to nodošu angļu valodā. Uh, Eh, tiesība akts nav nemaz tik garš. Eh, es domāju, ka mēs varētu palikt šobrīd pie pašreizējā laika kalendāra un vispārējais pierakstījums par pārējiem mēs varēsim diskutēt. Eh bien, fort bien, acceptons. Ļoti labi. Tad tā arī darīsim. Nākamais darba kārtības punkts. Es nedaudz gribēju um, samainīt piekto un sesto punktu. Tas ir jautājums. Uh, par kuru mums vajadzētu varbūt eh, ilgāk runāt, tur ir viens un tas pats eh, referents, varbūt, ka mēs varētu kopā par tiem runāt. Tas ir EK un Kanādas gaisa transporta nolīgums un gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un Eiropas kopienu, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Došu vārdu sākumā Asīza kungam, kas ir referents Un pēc tam, protams, tiks dots vārds arī referentiem. Lūdzu. Presidents. Uh, o acordo de transporte aéreo que agora, que agora estamos aqui a discutir recebeu já uh, o consentimento por. Paldies! Jāsaka, šis nolīgums ar Kanādu jau tika uh, pieņemts parlamentā 2011. gadā un ar, no 2009. gada patiesībā to jau vajadzēja sākt piemērot. Uh, Bija uh, nesen ES tiesas spriedums par uh, neatbilstošu prasību ievērošanu, kas ir izrietējušas no Lisabonas līguma. Mums ir jānāk par tādu vienotu aviācijas tirgu, ņemot vērā Kanādas un EK nolīgumu, lai arī mūsu mūsu gaisa guļi, mūsu lidmašīnas varētu uh, lidot uh, bez kavēšanās Kanādas gaisa telpā. Šis ir tāds uh, vērienīgākais līgums, ko esam noslēguši šajā jomā. Uh, Mēs esam paredzējuši četrās pakāpēs, četrās fāzēs tādu pakāpenisku tirgu atvēršanu, protams, ievērojot gan pātērētāju, gan darba ņēmēju tiesības, konkurētspējas notikums un noteikums un visu pārējo. Es kolēģiem vienkārši ieteiktu balsot pārdot savu svētību šim ziņojumam. Otrais jautājums attiecas uz uh, Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā, un uh, tādēļ uh, tai ir arī jābūt tiesībai izmantot nolīguma ieguvumus. Mēs arī varētu dot tam svētību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies uh, nu, referenti, kas varēs runāt par abiem jautājumiem kopā. Klūnas kundze, kas pārstāv Prūsta kungu, ja? vai arī pati vēl izrunāsieties tātad par diviem kolēģiem, viena pati. Jā, paldies priekšsarētāji. Runāšu mūsu ēnu referenta Andoru Dalīju vārdā. Paldies referentam par um, ieskicēšanu, par ko šeit ir runa. Šeit var tikai teikt to, ka mēs pilnībā piekrītām attiecībā uz abiem dosjē. Kanāda ir viens no svarīgākajiem partneriem Eiropas Savienībai un šis ir svarīgs nolīgums divpusējām attiecībām. Es pati arī esmu Kanādas delegācijas sastāvā. Un katrā ziņā paldies referentam par viņu situācijas ieskicēšanu. Tas arī viss no dalīkunga. Paldies, Kalūnes kundze. Fosters kundze tagad. Very briefly. Jā, pavisam īsi paldies referentam. Viņš ļoti skaidri ieskicēja. Principā tās ir tehniski aktualizējamas lietas. ECR grupai nav nekas cits papildināms. Mums e, vajadzētu to apstiprināt. Radoš kungs no Alta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. ALDE grupa arī atbalstīs abus šos nolīgumus. Mēs ceram, ka pēc septiņiem gadiem kopš pirmā balsojuma Eiropas parlamentā šobrīd jaunā posmā nonākot gaisa satiksmes liberalizācijai ar Kanādu turpmāk šis e, process virzīsies uz priekšu. Tas ir Eiropas Savienības pilsoņu un arī Kanādas pilsoņu interesēs. Kas attiec uz protokolu saistībā ar Horvātijas iestāšanos, šis protokols nemaina pamatnolīgumu. Horvātijai iepriekš nebija vienošanās ar Kanādas, līdz ar to liberāļi ir gatavi atbalstīt šo protokolu. E, paldies, Teilor kungs, tagad. Um, yes, Jā, pavisam īsi paldies priekšsarētāji. Mēs esam apmierināti ar abiem šiem nolīgumiem. Mēs tos atbalstīsim. Paldies! Merci euh, de votre brīv. Paldies par lakoniskumu. No MUV ģenerāla direktorāta ir kāds klāt, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will also be very... Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos ļoti īsi. Vēlos pateikties referentam par lielisku sagatavot ziņojumu. Kā Fosters kundze sacīja, principā šī ir tehniska aktualizēšana šiem priekšlikumiem. Un kā referents pats to norāda Eiropas Savienības un Kanādas gaisa transporta nolīgums ir viens no svarīgākajiem un ambiciozākajiem e, šāda veida nolīgumiem, kādu jebkad esam parakstījuši. Kanāda ir viens no lielākajiem tirgiem ārpus Eiropas Savienības ar vairāk kā 11 miljoniem pasažieru, kas lido e, šajā maršrutā Kanāda Eiropas Savienība. Un e, provizoriski šīs normas tiek piemērotas kopš 2009. gada, un mēs redzam ievērojams ekonomisks iegūmus jau šo, visu šo posmu, kā mēs to arī um, sagaidījām. Redzam 25% pieaugumu pasažieru skaita ziņā, 40% vairāk maršrutu. Uh, starp Kanādu un Eiropas Savienību ar 18 jaunajiem maršrutiem uz pilsētām. Pieaugot konkurencei, esam novērojuši vidējās biļešu cenas samazinājumu lidojumiem eh, no, starp Kanādu un Eiropas Savienību. Un šis samazinājums veido 220 eh, eiro par biļeti, kas ir ievērojams samazinājums. Un kopumā ir runa par 2,5 miljārdiem eiro kopš 2009. gada. Tā kā paldies par rekomendācijām piekrist eh, šī nolīguma slēgšanai un arī kopš eh, līguma parakstīšanas eh, Horvātija ir iestājusies Eiropas Savienībā 2013. gadā. Paldies! Paldies, Gaila kungs! Tagad atkal došu vārdu referentu kungam rezumēšanai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu pateikties kolēģiem par visiem komentāriem. Paldies arī komisijai. Paldies. Paldies, referenta kungs. Gribēju jums atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz. Jā, tātad mums es atvainos, nebūs grozījumu, jo ir vai nu jāpieņem, vai jānoraida ziņojums, bet eh, tātad līdz 13. jūnijam ir viss jāiesniedz. Tagad mums ir jāpāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Jā, es atvainojos, man nu pat atlaid no darba. Priekšsēdētājs kundze ir ieradusies. Pažot. Mes chers collègues, bonjour. Labdien, kolēģi! Paldies kolēģim un draugam, kas eh, mani šodien aizstāja, bet man bija kas neparedzēts šorīt, tādēļ ierados vēlāk. Tagad septītais darba kārtības punkts par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā. Laiks rīkoties. Mūsu referents ir Ismāls Ērtuks. Labdien, Ismēl Ertug! Došu jums vārdu un pēc tam sekos debates ar ēnu referentiem. Un tad atkal došu vārdu Ismēlam un vēl arī uzstāsies Eiropas komisija. Ertukungs. Schönen guten Morgen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Labrīt, priekšsarētājs kundze, godātie kolēģi. Vēlos īsi prezentēt šo ziņojumu mēs esam pietiekami ilgi šeit, lai zinātu, ka tra, sa, satiksmes eh, sektors, ja transporta nozara drīzāk ir eh, vienīgais, kur emisijas ir kāpušas pēdējos gados. Paskaroties arī uz konkrētajiem skaitļiem, mēs redzam, ka gandrīz trešdaļa vai ceturdaļā CO2 emisiju nāk tieši no transporta nozares un no tā savukārt trīs ceturdaļas ir ielu satiksmē radīts. Un tā kā mums vajadzētu nopietni izturēties pret klimata mērķiem, mums ir nepieciešams transporta nozari līdz 2050. gadam pilnībā dekarbonizēt. Tas ir vides aspekts, bet ir arī kopējs ekonomiskais aspekts, kolēģi. Atceroties, ka 94% no iegūtās enerģijas šajā nozarē balstās uz eh, naftas produktiem, un miljardi miljārdiem tiek maksāti valstīs, kas ir politiski nestabilas, un eh, ņemot vērā kādas ietaupījumus mēs varam izdarīt, es domāju, ka ir ļoti svarīgi mainīt kaut ko, ko ir iespējams ielu satiksmē mainīt. Eh, man ir trīs īpaši izceļamas lietas. Pirmkārt, mums nepieciešama modālas pārmaiņas uz citiem transporta veidiem, it īpaši kravu transportēšanā. Ir um, iespēja pārlikt kravas uz dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem. Ir svarīgi arī samazināt satiksmes intensitāti, bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs īstenojam uh, Um, kopīgos brauk, uh, kopīgās braukšanas platformu piedāvātās iespējas, um, carpooling un ridesharing, un uh, tad attiecīgi arī alternatīvo degvielu infrastruktūras īstenošana. Un mums arī pietrūkst infrastruktūra alternatīvai degvielai Vēl viens trūkums ir tāds, ka šādu transporta līdzekļu, kas izmanto alternatīvu degvielu, arī ļoti maz. Bet šādas pārmaiņas ir iespējams tikai tad, ja ražotāji nāks klajā ar jauniem modeļiem un ja mums izdosies arī uzlādēšanas vai uzpildīšanas infrastruktūru pienācīgi izvērst. Uh, Īsi atskatoties uz 2014. gadu, tie kolēģi, kas tobrīd jau bija šeit, atceras, ka Eiropas komisija toreiz nāca klajā ar ļoti labu, ambiciozu direktīvu, 94-2014 direktīvu, kas balstījās uz kvantitatīviem izmērāmiem mērķiem, kas uh, nosteica dalību valstīm pienākumu izbūvēt eh, uzlādes un uzpildes stacijas. Bet tas viss apstājās padomē, jo dalību valstis to nobloķēja. Kāds bija iznākums? Nonācām pie vāja kompromisa, tā sauktiem nacionālajiem ietvaru plāniem, kad tika arī konstatēts vai secināts, ka brīvprātīgie mērķi, ko atstāja dalību valstu ziņā, nav absolūti ambiciozi, un tas viss apstājās. Līdz ar to es aicinu šo direktīvu, kas nav sasniegusi mērķi, pārstrādāt pēc iespējas ātrāk, uh, šos e, nacionālus ietvaru plānus ar brīvprātīgiem mērķiem mainam, pa, padaram tos par saistošiem, nevis brīvprātīgiem, jo šī sistēma nav neko devusi un četri gadi ir pazaudēti. Dalību valstīs ir atšķirīgi ambiciozitātes līmeņi, tas ir jāpatur prātā, bet kopumā mēs, protams, esam ievērojami atpalikuši. Tādēļ būtu labi, ja šie mērķi Eh, tiktu atjaunoti saistībā ar to, ka, kas tika savulaik noteikts. Pēdējos četros gados mēs arī esam daudz mācījušies. Ne tikai, ka TNT tīkls ir jāņem vērā, bet ir jāņem vērā arī svarīgus mezglus, eh, centrālos punktus eh, reģionālā līmenī. Arī vietējo transporta plūsmu ņemot vērā. Komisijai ir jāizsaka atzinība, ka viņi tagad papildus ir paredzējusi 800 miljonus eiro. Tomēr, nu, te nav gan komisijas vaina. Lēstais apmērs eh, investīcijām, kas pietrūkst šajā jomā, ir 22 miljārdi, līdz ar to 800 miljoni tur ir kā piliens jūrā. Bet eh, tā kā mēs šeit runājam par publisku uzlādes infrastruktūru, uh, Eh, finansējuma piešķiršana, izveidojot European Clean Mobility fondu tādu. Šis fonds tad arī ir jāfinansē par 90% no eh, tām nozarēm, kas tur ir iesaistīts. Pirmkārt jau autoražotāji, piegādātāji, uh, Eh, enerģijas ražotāji, degvielas ražotāji, un atlikušie 10% tad nāktu no Eiropas Savienības. Tas, kā to izveidot, tas, protams, lielā mērā atkarīgs no komisijas, tur ir eksperti ar pietiekamu kompetenci, bet pēdējos gados gan viena lieta ir pierādījusies. Šī procedūra, kur izmantojam CEF Tur mēs izstrādājam e, sistēmu, kas varētu būt īstenojama, pieņemot ļoti pārdomātu viedok, um, e, ideju ieslēgt tur ENEA aģentūru pa vidu e, kas saskaņo nacionālo un Eiropas līmeni. To šeit varētu kaut ko līdzīgu darīt, bet tas izdosies tikai tad, ja mēs šīm nozarēm arī nodrošinātu īpašu un vienkāršotu piekļuvi uh, Eh, finansējumiem no Eiropas Investīcija bankas. Arī definīcija alternatīvajām degvielām ir jāpārstrādā, jo dažas eh, no šīm degvielām vairs netiek uzskatīts par alternatīvām. Un kolēģim arī ūdeņraža tehnoloģija un attiecīgā infrastruktūra arī šeit būtu jāiekļauj. Diemžēl apjoms šādam pašinicīvu ziņojumam ļoti ierobežots, līdz ar to es koncentrējos pamatā uz ielu satiksmi, labi atzi, apzinoties, ka iekšējie ūdensceļi arī ir ar lielu potenciālu. Eh, bet es priecājos eh, par iespēju eh, turpmāk paplašināt teksta apjomu, iekļaut arī iekšējos ūdenceļus. Bet galvenais ir šīs četras lietas. Pirmkārt, izbūvēšana ir jāveic ātrāk, otrkārt ražotājiem ir jānāk klajā ar alternatīviem modeļiem, treškārt dalību valstis ir jāvirza uz ambiciozāku rīcību un ceturkārt spēcīgāka finansiāla līdzdalība un atbalsts šādām nākotnes tehnoloģijām. Tas sākumam arī viss. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, Ertuga kungs, par jūsu ziņojuma izklāstu. Tas ir ārkārtīgi interesants un arī svarīgs uh, autonozars nākotnē. Un vispār rūpniecībai kopumā. Paldies, un tagad došu vārdu Salīnī kungam, lūdzu. Grazie. La, la, l'origine di questa, di questi... Paldies. Referents jau pats pieminēja, ka ir uh, sarežģīti kaut ko panākt šajā jomā. Viņš arī uzsvēra, kā dalība valstis ir reaģējuši uz šo priekšlikumu. Tas bija ļoti neviendabīgi. Nu, un ir dalība valsts, kas vispār neko nedarīja, kas nereaģēja uz šo direktīvu. Tādēļ. Uh, domāju, ka mūsu referenta piedāvājumi ir ļoti labi argumentēti un e, vērtīgi. Es gribētu pateikt jau pašā sākumā, ka ir jāievēro tehnoloģiskā neutralitāte. Tā ir jābūt iecirstai akmenī. Mums ir arī jāapzinās, vai mēs patiešām vēlamies panākt pilnīgu deka dekarbonizāciju. Nu, lai to panāktu, ir jāparūpējas par atbilstošu infrastruktūru visās dalību valstīs bez izņēmuma, lai patērētājiem nebūtu problēmu, lai eh, pieprasījums vienmēr tiktu apmierināts. Ja, piemēram, patērētājs zina, ka nav atbilstošās infrastruktūras, nu kā tad, lai viņu motivē iegādāties zemu emisiju automobīļus? Dekarbonizācijai ir jānorisinās realistiskā veidā. Nevaram pat tiešām ieciklēties uz vienu un vienīgu tehnoloģisku risinājumu. Manuprāt, Ziņojumā tas ir ļoti labi ilustrēts, es varu pilnībā pievienoties referenta nostādnēm. Protams, mums vajadzēs vēl par šo un to diskutēt, arī par finansējuma aspektiem. 25 miljardu eiro, eiro tiek pieminēti kā iespējamais finansējums. Es nezinu, vai varētu izveidot kaut kādu ad hoc fondu Bet, ja runājam par Connecting Europe instrumentu, ir jāsaprot, cik daudz līdzekļu būtu atvēlam tieši šiem dekarbonizētiem transporta līdzekļiem. Tagad par mērķiem. Kā tiek definēti šie obligātie mērķi? Tas katrā ziņā varētu uh, sastapties ar tādu protekcionisma uzplūdu dalību valstīs, bet eh, tas, protams, nenāktu par labu šim cēliem mērķim. Mēs vēlamies, eh, vecu, mēs vēlamies šo direktīvu patiešām īstenot referentam Ir pilnīga taisnība, mēs nedrīkstam arī pazaudēt no acīm galveno šīs direktīvas mērķi, kā tas diemžēl šad tad jau ir atgadījies iepriekš. Gribēju pievērst uzmanību vēl kādam aspektam. Jādomā arī par šo bateriju ražošanu elektromobiļiem. Uh, Tur ir jābūt arī atbilstošiem stimuliem, Tika runāts arī par mobilitātes pakotni plenārsēdē. Ja mēs vēlamies ilgtspējīgi samazināt CO2 izmešus, ir jāsaglabā neutralitāti, cevišķi arī pārējais posmā, un ir jābūt patiesai uh, stratēģijai, domājot arī par šo bateriju ražošanu. Tādā veidā mēs varētu patiešām tā teikt, palikt zirgā, gan domājot par pakalpojumu sniegšanu, gan ražošanas jaudu un neaizmirstot arī šādas eh, ražošanas, ražotņu pielāgošanās sociālās sekas, jo tas, protams, eh, situāciju darba tirgu neizbēgam ietekmēs mēs galu galā vēlamies, lai šī pārmaiņu procesa rezultātā arī bateriju industrija tiktu uzturēta. Tur ir ļoti daudz labu uh, darbinieku, kas ir pelnījuši saglabāt savu darba vietu. Uzskatu, ka referents ir uzsvērs uh, pareizos jautājumus un domāju, ka mēs varam patiešām tādā veidā darboties ļoti labi. Paldies! Uh, tagad Demesmākara kungs, paldies, gribēju pateikties par šo ziņojuma uzmetumu. Un komisija jau teica, ka dalību valstīm ir jādara vairāk, ja mēs vēlamies patiešām pilnībā pāriet uz zemu emisiju un galu galā bezemisiju pārvietošanos transportlīdzekļiem. līdzekļiem. Un šīs pārmaiņas ir eh, svarīgas nevien, lai panāktu klimata mērķus un lai izpildītu arī mūsu saistības šajā jomā, bet arī, lai varētu turpināt eh, pastāvēt startautiskās konkurences apstākļos. Ja mēs vēlamies arī auto nozarē būt sadzirdēti, tad ir jāpieaug pieprasījumam pēc alternatīviem transporta līdzekļiem. Tikai tādējādi mēs varēsim pietiekam labi konkurēt ar lielajiem uh, ekonomiskiem spēkiem, gan runājot par tehnoloģijām, gan arī uh, to pieredzi, kas šeit ir apkopota. Mums ir jādomā arī par juridisko noteiktību, lai uh, to varētu baudīt gan sektors, gan arī patērētājs. Un daudzās dalību valstīs bija konstatēta arī trūkumi, ņemot vērā uh, nacionālo likumdošanu. Likumdošanas ietvers dalību valstīs ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu būt arī labāka paredzamība sektorā nākotnē. Uh, Dalī valstīm vajadzētu arī labāk parūpēties par uh, investīcijām no privātā sektora, lai varētu finansēt uh, šo infrastruktūru dalību valstu valdības un arī reģionālās struktūras varētu panākt ļoti daudz, ja tiktu pareizi īstenota likumdošana. Jādomā arī par ilgtermiņa līgumiem, kas tiek slēgti ar uh, pakalpojumu sniedzējiem uz uh, auto strādēm. Uh, Tādēļ ir jādomā arī par alternatīvu infrastruktūru, un tur ir iespējams piesaistīt eh, gan privāts līdzekļus, gan domāt arī par labāku likumdošanu. Ir iespējams pēc tam arī uh, apmainīties ar paraugu praksi dalību valstu starpā. Un, ja mēs runājam par enerģijas neutralitāti, nu, uh, nedzīvosim ar galvu mākoņos, būsim realistiski, pilnīga pārēja uz bezemisiju uh, mobilitāti prasīs laiku, tas nenotiks ļoti ātri. Ir jādomā arī par uh, labiem risinājumiem, ko darīt līdz tam brīdim. Referents piedāvāja ūdeņraža tehnoloģijas. Patiešām būsim realistiski, uh, nebūsim pārāk lieli sapņotāji. Es uh, jau ar nepacietību gaidu sadarbību ar pārējiem kolēģiem. Paldies jums! Paldies, Demes Mākera kungs. Rikē kungs, jums vārds paldies. Es arī gribēju īsi izteikties Gezīnas vietā, kurai vajadzēja doties uz citas komitejas sēdi. Tur viņa arī strādāja pie ziņojuma. Jā, nu vienmēr ir šāda problēma, ka jābūt vairākās vietās vienlaicīgi. Mums ir jāsaprot, eh, ko ir iespējams panākt eh, dalību valstīs. Protams, komisija varētu būt vēl proaktīvāka. Kā jau nu pat teica eh, Izmēls, tas ir iniciatīvas ziņojums. Ir jādomā arī par īstenošanas pasākumiem, komisijai ir jāizstrādā konkrēti priekšlikumi un ir jāsako, kā dalība valstis to visu izpildīs. Protams, arī finansējuma problēma nav mazsvarīga, tiek runāts par 800 miljoniem eiro. Un tad ir vēl šie 22 miljārdi eiro CEF ir patiešām daudz jautājumu, par kuriem ir jāpalauza galva. Un, ja drīkstu tagad paust pats savu personīgo viedokli, jādomā arī par nāko, nākotni, par nākamo DFS, par to, kas tiek piedāvāts CEF ietvaros. Mēs nevaram būt pārāk um, optimistiski domājot par tiem līdzekļiem, kas atvēlēti tieši transporta jomai. Tātad šīs pārējas transporta jomā, runājot arī par uh, automašīnu transportu, nu nevajadzētu būt pārāk lieliem sapņotājiem un domāt, ka viss notiks viens dienas laikā un būs arī viss nepieciešamā infrastruktūra. Uh, Es domāju, ja nebūs arī šādas pārredzamības, ja, piemēram, um, cilvēki, kas plāno iegādāties jaunu auto, automašīnu nebūs viņiem garantīja, ka viņi varēs to arī uzlādēt uh, vai arī izmantot citas alternatīvās degvielas pietiekami bieži, nu, vai tad viņi būs motivēti tādu transporta līdzekli vispār pirkt jādomā arī par šiem operatīviem pasākumiem, tie ir jāīsteno efektīvi, un visu beidzot Gezīne priecājas par sadarbību, kas ir izveidojusies ar Īsmailu, un ir gatava arī savu ieguldījumu sniegt turpmāk. Paldies, Rikē kungs, Tēlor kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī Ertuga kungam par ziņojumu sagatavošanu. Es arī biju zaļo um, ēnu referents 2014. gadā uh, par to ziņojumu, uz kur jūs atsaucāties. Un galu galā mēs to neatbalstījām, jo mēs nevarējām vienoties par to, kā izmantot ES finansējumu un um, arī eh, valstu finansējumu, lai radītu papildus infrastruktūru. Mēs toreiz nevarējām atrast kopsaucēju, un jūs nevarat pieprasīt dalību valstīm veikt investīcijas šādā infrastruktūrā. Vairāk ir jābūt arī privātā sektora atbalstam, eh, domājot gan par pakalpojumu, infrastruktūras izveidi, gan arī attiecīgām iekārtām. Ar gandarījumu konstatēju, ka kolēģi ir vienis prātis par alternatīvu degvielu izmantošanas principiem, ka tas nevienmēr ir oglekļa efektīvi. Oglekļa efektīvi, nu, šim ir jābūt uh, tādam modes vārdam, ja mēs vēlamies samazināt emisijas transporta jomā. Ļoti lielu prieku uh, sagādāja Ertuga kunga atsauce uz uh, tādu aktīvāku arī dzelzceļa un iekšējo ūdens ceļu izmantošanu, jo tur arī ir iespējams ievērojami samazināt emisijas. Ertuga kungs tāpat pieprasa vairāk atbalsta mm, arī bateriju uh, šūnu ražošanai. Jā, tas noteikti ir viens no uh, risinājumiem, bet eh, cik eh, ātri, cik ilgs laiks paies, kamēr tas reāli kaut ko ietekmēs un kā tas ietekmēs arī šīs degvielu šo un tehnoloģijas, kas uh, ir viens no inovāciju veidiem. Es tāpat kā daudzi citi atbalstu tehnoloģisko neutralitāti. Un padomāsim arī par elektriskajiem divriteņiem, ko ļoti labi var izmantot pilsētās. Nu, tas ir lielisks transporta līdzeklis pilsētās. Un tā ir iespējams ar atjaunīgiem energoavotiem tikt uz priekšu, ražojot elektrību zaļā veidā, nevis ar fosilā kurināmā palīdzību. Paldies! Gonzālesas kundze, tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, gribētu patiešām uzslavēt Ertuga kungu. Dekarbonizācija ir ļoti būtiska. Mums ir, protams, jāparūpējas par atbilstošu infrastruktūras radīšanu pietiekami ātri, lai būtu reāls alternatīvas jau 2000. Mēs jau runājam par to, kas ir jāpanāk līdz 2025. gadam, bet eh, mēs iepriekš sastapāmies ar lielām grūtībām, lai varētu par kaut ko vienoties. Bija arī jau 94. gada direktīva par alternatīvajām eh, degvielām. Uh, Mēs nedrīkstētu pieļaut tos, tās pašas kļūdas, kas jau tika pieļautas savulaik. Ziņojums ir solis pareizajā virzienā, tas gan neizslēdz arī tālākus uzlabojumus. It sevišķi runājot arī par uh, infrastruktūru, lai elektromobiļus varētu pietiekami labi uzlādēt uh, visa ceļa garumā. Uh, Es domāju, tā ir laba iespēja Eiropas Savienībai domāt par labāku industriālo politiku, plānojot eh, ilgākā laikā uz priekšu par visu šo nepieciešamo iekārtu un detaļu ražošanu ir jābūt labākai sadarbībai starp privāto un publisko sektoru ir jārunā par tīru transportu veidu izmantošanu, par izaicinājumiem, kas joprojām pastāv šajā jomā pie lidostām, iepirkšanās centriem, uh, pie sporta centriem, stadioniem, uh, um, slimnīcām. Visur tur arī ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai. Tātad visur tur, kur ir tāda aktīva kustība. Ir patiešām jāiegulda daudz strateģisku centienu, ir jādomā vispār par domāšanas veida māndu, ir, eh, maiņu, ir um, jāmudina cilvēki vairāk arī pārvietoties ar sabiedrisko transportu, un tad mēs, protams, arī gribam, lai sabiedriskais transports izmantotu tīrāku degvielu, lai tas radītu mazāk emisiju. stratēģijai ir jābūt ar saistošu raksturu, izmantojot tādas pragmatiskas norādes. Un jāapzinās, ka transporta sektors rada vislielāko izmešu skaitu kopumā. Uh, Protams, eh, infrastruktūrai ir jābūt vienkārši izmantojamai, eh, šie uzpildes centri vai uzlādēšanas centri nevarētu, nedrīkstētu radīt arī drošības problēmas, tiem ir jābūt viegli pieejamiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tās ir tikai dažas no prasībām, ko šeit varētu pieminēt. Es izmantošu iespēju arī pateikt, ka visa uh, Mm, alternatīvā degviela nav identiska. Piemēram, gāze, kas šeit nonāk pa gāzes cauruļvadiem, arī ir apdraudējums videi un to nevar salīdzināt ar uz vietas ražotu alternatīvo degvielu. Tādēļ ir ļoti daudz arī jādaudzina alternatīvas un zaļas degvielas izmantošana ilgspējīgā veidā. Paldies, Gonzālesas kundze, par jūsu izteikumiem. Koho kungs tagad. Paldies priekšsēdētāji, paldies Izmēla par šiem veiksmīgajiem priekšlikumiem. Es saprotu, ka iniciatīvas ziņojumam ir savi ierobežojumi, to ļoti labi saprotu. Paldies, ka tu to arī pieminēji pašā savas runas sākumā. Tehnoloģiskā neutralitāte arī man ir ļoti svarīga, domājot arī par iespējām. Cit, izmantojot citus transporta veidus, jo katram transporta veidam ir savas mm, labās un arī ēnas puses. Multimodāls transports ir tādēļ ļoti labs risinājums arī, piemēram, ūdens ceļu izmantošana. Ja runājam par alternatīvo infrastruktūru, nu, īstenībā par to vairs pat nav jēgas runāt. Dalību valstīm ir jādomā par to visu, un e, šeit, Briselē, visu lemt nebūtu pareizais veids, kā to darīt. Ja runājam par jauniem, jaunām mobilitātes koncepcijām, ir jauni uzņēmēji darbības modeļi, tas nozīmē, ka ir arī jaunas uzņēmumu struktūras. Tas viss arī ir jāpaturprātā un jāpiesaista viņa infrastruktūras finansēšanā. Nevar to visu uzkraut tikai ražotāju pleciem. Paldies! Paldies, tagad Fausters kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referenta kungam. Ļoti interesantas domas šeit izskanēja. Bet mums jau bija ļoti pamatīgas diskusijas komitejā 2014. gadā par ziņojumu, kas attiecās uz direktīvu. Un izskatās, ka dalība valstis neizpilda tās vienošanās. Es ļoti gribētu zināt, kuras dalība valstis tās ir, jo tad mēs būtu labāk informēti par iespējamiem trūkumiem. 2014. 2015. gadā jau mēs to dzirdējām, un tagad jau ir 2018. gads. Es varbūt nevaru visā piekrist ērtuga kungam. Dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas vajadzības, ja mēs runājam arī par izmantoto degvielu un par to, kādi ierobežojumi ir katrā dalību valstī. Tādēļ dalību valsts patiesībā pašas varēja lemt, kas tām ir pieņemamāks. Es joprojām uzskatu, ka šis ziņojums varbūt ir tāds ierobežojošs. Mēs ļoti labi saprotam, ka lielās pilsētās ir visaugstākais piesārņojuma līmenis, bet arī tādās lielās lauku aglomerācijās jums taču nevajag, piemēram, uh, elektromobīļu uzlādes vietu ik pa kilometram vai ik pa jūdzēji. Uh, Jā, nu, ja būs tāds visai Eiropas fonds, eh, dalība valstis galu galā būs tās, kam būs jālēm par finansējumu attiecīgajai infrastruktūrai un kā šo infrastruktūru vispār izbūvēt. Kas par to visu maksās patērētāji? Nu, es nevarētu iedomāties, ka budžeta komiteja tagad dos zaļo gaismu transporta sektoram visā uh, Eiropas Savienībā. Jā, ļoti optimistiski, bet, nu, nereālistiski. Jā, ja runājam par lauku reģioniem. Arī tur ir liels problēmas. Protams, mēs vienmēr uh, ambīciju latiņu varam celt augstāk, bet mēs nevaram visiem atrast vienādu unificētu recepti. Ja mēs runājam par bezemisiju automobīļiem un bezemisiju degvielām, nu, piemēram, uh, kodolenerģija nerada emisijas. Ir dalība valstis, piemēram, Francija, kas uh, nopērk Eh, no EDF eh, enerģiju, arī elektrību, un ir tik daudz diskusiju par eh, kodola enerģiju, par elektrību, kas tādā veidā ražota. Nu, enerģijai no kaut kurienes ir jānāk, tā nerodas no zila gaisa. Uh, Mēs, protams, varam runāt par alternatīvām, bet es neatbalstu to, ka pārtikā izmantojamās kultūras tiek uh, izmantotas degvielas ražošanai. Tas ir arī ārkārtīgi strīdīgs jautājums. Mums ir jābūt, protams, optimistiskākiem. Izpēte arī attīstās ļoti ātri, ir iespējami alternatīvās degvielas veidi, tas mums ir jāatbalsta. Varbūt, ka esmu nedaudz optimistiskāk noskaņota, bet katrā ziņā arī šo realisma devu nevajadzētu pilnībā atmest. Paldies Ertuga kungam. Merci beaucoup, madame. Liels paldies Fosters kundzei. Uh, Fosters kundze, tik jūsu informācijai gribu teikt, ja Francija ir uh, tiešām uh, valsts, kur kodola enerģija ir ļoti attīstīta, bet labā ziņas ir tādas, ka valdība ir nolēmusi šo īpatsvaru samazināt, un uh, tā tad mēs arī meklējam alternatīvas enerģijas avots. Bet, nu, tas tikai jūsu zināšanai. Tagad Ajāl Sanders kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties Ertuga kungam par lielisko iniciatīvu. Jā, un eh, tā iznāk, ka tad, kad mēs eh, sākam eh, diskusijas par budžetu apvārsnim, par daudzgad finanšu schēmu pēc 2021. gada, tātad mēs varam virzīties uz priekšu, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo arī rūpniecība aktivizējas, tiek darīts viss, lai pēc dažiem gadiem jau pilnībā varētu izvērst elektromobīļu izmantošanu. Tas viss ir saistīts ar ļoti eh, radikālām pārmaiņām. Un eh, šajā kontekstā Ertuga kunga ziņojums ir eh, tiešām svarīgs un nepieciešams. Un man vēl trīs komentāri, kuri noteikti atspoguļosies arī grozījumos. Pirmkārt, par diversifikāciju. Jā, ir jāņem vērā tas, ka ir atšķirīgas vajadzības Eiropas Savienībā, ir uh, biezi apdzīvotas teritorijas, pilsētas, un ir arī uh, šeit iespējams nodrošināt uh, uzlādēšanas iekārtas pat dzīves vietās, citos eh, reģionos tas varbūt nebūs iespējams. Un eh, tādēļ tiem, kas pieņem lēmums politiskā līmenī, būs jādomā par uh, to, kāds aprīkojums tiks uzstādīts pilsētās. Tāpat vēl viens svarīgs elements ir tas, ka mums ir jāveic uh, nu, sagatavošanās darbi, mums ir nepie, būs nepieciešama arī elektriķi, speciālisti, kuri varēs šīs iekārtas pēc tam uzstādīt, un viņi ir jau jāsāk apmācīt tagad bez kavēšanās, jo, ja Eiropas Savienībā ir šādi mērķi, projekti nākotnē, tad ir eh, visam tam jāgatavojas, būs arī, protams, darba vietu uh, zudums, bet, nu, teiksim, šie jaunie speciālisti tāpat laikā nebūs vēl sagatavoti. Šeit uh, ir runa šobrīd par trim pīlāriem. Es ierosināju četrus pīlārus, bet mans priekšlikums netika sagatavu, ņemts vērā, bet uh, Mums ir tomēr jādomā arī par sinerģiju, par kopīgu finansējumu un tāpat ir jāpaplašina devītā pētniecības pamatprogramma, lai finansētu arī inovācijas uh, lielākā mērā, lai uh, stimulētu arī uh, zinātniskos pētījumus sadarbībā ar rūpniecību. Paldies, Van Miltenberg kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju pateikties uh, Ertuga kungam par izcilo ziņojumu. Uh, Es gribēju pieminēt eh, divus vārdus. Pirmais ir eh, tāda manevrēšanas iespēja, otrais ambīcijas. Un nevienmēr tas eh, iet roku rokā. Ja mēs runājam par ambīciju dalību valstīm, industrijai, Eiropai, ir jābūt daudz ambiciozākām. Nevien, lai domātu arī par tirgus noietu bezemisiju automašīnām un varbūt pat lidmašīnām. Šī eh, sadaļa, šī konkurence ir jāveicina, lai nebūtu tagad tādas diskusijas, kas tad bija pirmais ola vai vista. Mums ir jādomā par nepieciešamībām, un visas šīs nepieciešamības ir radušās ņemot vērā Parīzes klimata nolīguma prasības. Ir ļoti labi uh, Eh, ka mums ir ambīcijas, bet kas notiek dalību valstīs? Piemēram, tur ir eh, varbūt kaut kādi fiskāli stimuli, lai tiktu ražots vairāk alternatīvu degvielu, un citās tādu nav, bet ir citas valstis, kur ir grūti ieviest šādus pasākumus, un tas arī nedod rezultātus. Tādēļ mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai. Uh, nevajadzētu arī mērķus ieviest ar likumdošanas palīdzību. Es gribēju arī atgādināt uz atzinumu Inta komitejā. Nu jā, man bija arī tas gods būt šī atzinuma autoram. Jādomā arī par interoperabilitāti, ja runājam par alternatīvu degvielu. Un eh, komisija varbūt varētu eh, gada beigās šeit vēl atgriezties un pateikt, vai šāda likumdošana ir nepieciešama. nepieciešama. Uh, lai izvarītos no tādām problēmām, kas radās telekomunikāciju nozarē, atceroties viesabonēšanas tarifus. Par finansēšanu runājot, esmu patiešām ieintriģēts dzirdēt, kā panākt papildus finansējumu CEF ietvaros, vai jums šķiet, ka komisija dara pietiekami daudz, vai tā arī pietiekami daudz stimulu ir radījusi, lai piesaistītu finansējumu. Jā, ja būs tāds papildus finansējums CEF ietvaros, eh, nu, es gribētu zināt, eh, ko tas nozīmēs un ko par to domā referents. Es eh, šorīt ehm, īstenībā Nīderlandiešu avīzē lasīju interesantu rakstu par kādu automašīnu, Toyota Mirai, kas tiek arī darbināta ar uh, alternatīvu degvielu. Tas ir ļoti uh, interesanti. Mirai Japāņu valodā nozīmē nākotne. Ja mēs vēlamies, lai mūsu auto nozarei ir nākotne, jādomā par alternatīvām un nedrīkstam pieļaut, lai citi mums paskrien garām. Ambīcijas ir nepieciešamas un šāda brīva interpretācija citreiz varbūt nu, nav īsti vietā. Paldies! Paldies Van Miltenburga kungam un neaizmirstiet arī mums atsūtīto rakstu par ūdeņrādi, ko mēs neesam izlasījuši, vismaz priekšsēdētāji to nav iepazinusies. Paldies tagad vārds Rikē kungam. Jā, pavisam īsi. Priekšsēdētāji pateicos Ismailam Ertogam par sagatavoto ziņojumu, bet man ir tāds viens tehnisks komentārs Ja mēs palūkojamies uz uh, to, uh, kas ir sasniegts uh, attiecībā uz alternatīviem enerģijas avotiem ceļu transportā, mēs varētu saskarties ar nopietnām problēmām, ja neņemsim to vērā. Un šeit minēšu piemērs. Pirmkārt, elektromobīļu autonomija izmantojot akumulātors. Sākumā šī autonomija bija ļoti neliela nu, 100-120 km, tagad šī autonomija ir aptuveni 300 km, un uh, visticamāks uh, tuvākā laikā būs 600-700 km autonomija. Līdz ar to tas arī maina šīs vajadzības pēc uzlādēšanas, kad bija ļoti īsta, neliela autonomija, tad bija nepieciešams ļoti uh, blīvs uh, uzlādes punktu uh, tīkls, lai eh, spētu atkal uzlādēt šos eh, automobīļus. Tagad eh, šī automobīļa var nobraukt daudz lielāku attālumu, un tas nozīmē, ka vairs nav nepieciešams tik blīvs uzlādes iekārtu tīkls. Un varbūt būtu jāvirzās uz tādām um, ātrdarbīgām lādēšanas iekārtām, uh, kas uh, būtu izvietots noteiktos attālumos, tas jāņem vērā. Ja mēs uh, sākam šo infrastruktūru veidot, uh, ņemot vērā pašreizējo situāciju, tad varam nonākt pie rūktas vilšanās. Mēs iztērēsim lielus līdzekļus, izveidojot uz ielām ceļiem šīs lādēšanas iekārtas, un tās nebūs neefektīvas, ne nepieciešams. Otrs komentārs ūdeņradis par to, nu pat arī uh, runāja biedrs Mat Matjē. Mat Tātad, ja ūdeņrādes tiešām uh, strauji attīstās un uh, tā izmantošana uh, vēršas plašumā, tad varbūt arī jādomā par uzpildes iespējām, esot vērienīgākiem, jo pašreizējie projekti ir ļoti pieticīgi. Tā kā, ja notiek tehniski tehnikas attīstība, ja šie ūdeņi izmantojošie transporta līdzekļi kļūst lētāk, vienkārši izmantojamāki, tad ir uh, uh, infrastruktūrā jāseko, bet ja mēs balstamies uz pašreizējo situāciju, tad mēs atpaliksim no tehnoloģijas attīstības. Tādēļ ir arī jārunā par atbilstošu finansēm, jāņem vērā tomēr, ka arī uh, infrastruktūras tīkla izveida prasa laiku. Mums tādēļ vajadzētu paredzēt notikuma attīstību, lai mēs nu, ne, nenonāktu tādā stāvoklī, kā esam galīgi atpalikuši. Un uh, komisijai gribu arī teikt, ka mani, manī vilšanos radīja prezentācija par starp savienojumu tīklu Eiropā gan pēc uh, būtības, gan arī pēc uh, ievirzes, un es domāju, ka būtu tādi pamatīgāki priekšlikumi jums jāsagatavo. Paldies, priekšsēdētāji, saka, es arī pat pieteicos debatēs un gribu pateikt Ismailam Ertugam, ka viņa ziņojums ir nu, ārkārtīgi svarīgs. It īpaši mūsdienās, kad mēs domājam par to, kāda būs noteikta rūpniecības nozaru nākotne. Ja mēs runājam par alternatīvo kurināmo, tad, nu, šeit viss tiek sajaukts kopā. Pietiek pateikt bio, un tad viss būs tīrs un labs, bet tā tas patiesībā nemaz nav. Piemēram, biodegviela. viela Ja mēs skatāmies, no kurienes mēs šo biodegvielu saņemam, tad patiesībā bio ir tikai nosaukumā un viss. Jo, kas aiz tā visa slēpjas, palmu eļļa un ar to saistītās problēmas, un Eiropas Savienība no 2001. gada ir aizliekusi izmantot palmu eļļu. Redzēsim, vai dalību valstis to arī uh, īstenos, jo palmu eļļa ir ļoti kaitīga gan klimatiskā ziņā, gan arī ļoti negatīvi ietekmē augsni. Jo augsne ir nepieciešama, lai pabārotu cilvēkus pirmkārt. Tālāk, Ajāla Senderas kundze, jūs arī pateicāt ļoti svarīgas lietas ir jāņem vērā tas, ka vajadzības ir ļoti atšķirīgas, un tas ir būtiski domājot par teritoriālo kohēziju. Lauku teritorijās mobilitātes modelis ievērēm atšķirs no pilsētām. Un tas nozīmē, ka jādomā arī par diversificētu un alternatīvu piedāvājumu. Šie faktori jāņem vērā. Trešais Trešā lieta, kas eh, ir jārisina steidzami, ir šīs eh, rūpniecības nozēras konversija, ņemot vērā jauno energoresursu struktūru. Un šeit ir runa par 13 miljoniem strādājošo šai nozarei. Tas ir milzīgs skaits, ņemot vērā, kāda varētu būt ietekme, lasot uh, Ertuga kunga un Jēlņī kunga ziņojumus par tehnoloģijas attīstību, automobīļiem, par tehnoloģijām, kas attīstās, tātad mums šie faktori noteikti jāņem vērā. Un vēl viena lieta, kas uh, ir jāuzsver, jār, jārunā par uh, jauno energoresursu struktūru. Ir valsts, kas strādā pie ūdeņrāža izmantošanas, piemēram, Francijā pētniecības un inovācijas plāns ir uh, pieņemts uh, šai jautājumā. Tas viss jāņem vērā arī runājot par elektromobīļiem, par to, ka tai jābūt enerģijai no atjaunojumiem avotiem jo mēs visi vēlamies novērst klimata pārmaiņas un nevarēsim sasniegt izvirzītos mērķus, ja mums nebūs tādas uh, objektīvas pamatotas ceļa kartes. Tātad tas viss būtu ļoti labi, bet arī parlamentam ir jādod savus ieguldījumus, veidojot šo dinamiku, lai dalību valstis virzītos uz priekšu, bet uh, jāsaka, dalību valsts jau tā kā uh, jau nevisai uh, atbalsta pašreizējo direktīvu, par, kas tika pieņemta 2014. gadā, un tagad jau ir 2018. gads. Paldies, depregungs! Sveicu jūs un vārds jums! Um, good morning, everyone, and, and thanks again for the... Atvainojos, jā, depregungs. Uh, no komisijas, jā, mums bija tiešām ļoti saturīgas debates uh, šorīt, un es gribu komentēt uh, to, kas izskanēja no komisijas viedokļa. Tāpat kā Fosteras kundze, mēs cenšamies būt optimisti. Ja mēs uh, tādu ļoti drūmu bildi tagad attēlosim, protams, ka tas arī neatbilst uh, realitātei. Ir arī uh, reģioni, kur ir vairāk uzpildu staciju nekā elektromobīļu. Tā tad nevienmēr uh, problēma ir publiskā infrastruktūra. Nē, tā tas nav. Un arī um, um ņemot vērā arī Kēkungu, es viņām pilnīgi piekrītu, būtu muļķīgi izstrādāt tādu ļoti detalizētu plānu ar specifiskām prasībām par to, cik uh, metru attālumā ir jābūt visām šīm iekārtām, ja neņemam vērā tehnoloģijas attīstību un arī to, ka uh, elektromobīļu autonomija palielinās. Tāpat arī uh, jaunās normas par uh, ēku uh, energoefektivitāti, dod savu ieguldījumu, tātad tas viss ir jāskata plašāk kopskatā. Mums ir nepieciešams vairāk šādu transporta līdzekļu, un lai tie būtu uh, lētāki. Protams, piekrīt Rikē kungam jāskatās uz to, kas šobrīd ir pieejams un uh, mēs uh, Connecting Europe instrumentu ietvaros uh, kopā ar dalību valstīm strādājam un ceram, ka arvien vairāk dalību valstis mums pievienosies un mums būs labāka izpratne un tiks izstrādāt koncepcija par publiski pieejamu uzlādes punktu un tas viss tiks iekļauts uh, nacionālajā politikas uh, ietvarā. Šeit ir runa arī par slimnīcām, par tirzniecības centriem un citām lietām. Piekrītam, ka ir nepieciešama tiesiskā noteiktība, juridiskā noteiktība, bet arī patērētāju uzticība. Un jautājums, vai varam apsolīt uh, sagatavot priekšlikumu par uh, sadarbspēju līdz gada beigām. Nē, tā tas nav, pat jau uz mums tagad, mums sāk, pret mums sāks protestēt, bet tā nav mūsu prioritāte. Mums ir daudz interesēto personu, mēs sākam uh, veikt uh, konsultācijas, uh, aptaujas. Uh, lai labāk uh, saprastu, kādi ir galvenie šķēršļi. Un tagad par Ertuga kunga ziņojumu. Jūs uzsverat uh, tehnoloģisko neutralitāti, un to mēs arī ļoti atbalstam, un šeit nekādas uh, domstarpības nesaskatām šai punktā. Tāpat jūs runājat par īpaša fonda izveidi. Es uh, nekomentēšu tieši šo fondu kā tādu, bet interesanta ir ideja uh, piesaistīt arī ražotājus šim procesam. Ko mēs darām uh, Connecting Europe instrumentu ietvaros? Ņemot vērā jauno daudzgadu finanšu schēmu, mēs turpināsim izmantot grantus uh, tajos gadījumos, kad tie būs nepieciešami, bet mēs arī turpināsim alternatīvus risinājumus atbalstīt. Jūs runājāt uh, par finansējumu alternatīvam rīcības plānam, jā, ar to nepietiek šo apjomu, piekrītam. ir tātad nepieciešams šis, uh, gan šis finansējums, gan arī jārosina tas, lai nozars pārstāvis sadarbotos savā uh, starpā un tāpat jāatbalsta arī tādi tīrāki risinājumi mobilitātes nozarēs. Eiropas Savienība joprojām uh, būs uh, uzņemsies vadošo lomu novatoriskos risinājumos uh, šai nozarē. Un vēl viens svarīgs punkts noslēgumā, ko komisija dara attiecībā uz plānu, direktīvas pārskatīšanu Es jau savā iepriekšējā uzstāšanās reizē centos izskaidrot, kāda ir mūsu apsvērumi, kāda mūsu pieeja. Tātad eh, jautājums, vai nākamam plānam jābūt gatavam jau nākamgad. Nu, gribu teikt, ka mēs esam eh, tādā sākuma fāzē un mēs cenšamies panākt uh, 2019. gadā kaut kādu efektīvāku risinājumu. Ja ar to nepietiks, tad uh, līdz likumdevēji arī uh, var paust savu viedokli par direktīvas uh, pārskatīšanas procesu. Un noslēgumā par darba vietām un prasmēm. Ja mēs tiešām vēlamies sasniegt vairāk, nodrošināt ilgtspējīgāku mobilitāti, tad ir nepieciešams, protams, domāt par izaugsmu, nodarbinātību, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Esam gatavi ar jums sadarboties. Paldies, Deprekundzei! Un noslēgumā vārdus teiks mūsu referents Ismails Ertuks. Jā, liels paldies visiem, kolēģiem, it īpaši ēnu referentiem par uh, daudziem uh, interesantiem komentāriem un priekšlikumiem. Es varu teikt, ka esmu gatavs uh, uzklausīt dažādus priekšlikumus, un šādu pieeju esmu arī iztenojis strādājot pie iepriekšējiem ziņojumiem. Es uh, domāju, ka vajadzētu vēl atbildēt Miltenburga kungam par finansējumu. Jā, tā tas tiešām ir, ka uh, vienmēr ir ierobežots uh, pieejamā finansējuma apjoms, un uh, mēs uh, cenšamies uh, to eh, visi kopīgiem spēkiem tātad eh, nodrošināt eh, finansējumu tādiem pasākumiem, kas vērsti nākotnē. Un mēs arī runājot ar komisāru Hānu, centīsimies nodrošināt, lai dažādos fondos tiktu iekļauts šādi uh, elementi, piemēram, struktūra fondos, lai varētu veikt pasākums reģionālā līmenī. Eiropas Savienībā ir problēma tāda, ka parasti viss ir sarežģīti un fragmentēti. Uh, organizēts, un tādēļ es vēlētos aicināt komisiju, ja nu netiek eh, varbūt gatavota direktīva, tad vismaz vajadzētu izvērtēt kādi atsevišķi elementi, fondi, finansējumu iespējas pastāv Un tādā būtu nepieciešama politiska grība to visu apvienot, tad būtu lielāka caurskatāmība, mazāka birokrātija un būtu arī tāda tieša uh, pieeja. Un tad mēs varētu teikt uh, rūpniecības pārstāvjiem, dalību valstīm, tātad, ja jūs vēlaties šā, šos līdzekļus izmantot, tad varat šeit iesniegt pieteikumu un tā būtu tāda politiska pieeja, un tas tiešām būtu ļoti labi, ja mēs tā varētu rīkoties. Un es arī gribētu aicināt komisiju, tā tad komisijai norādīt, ka debats parādīja, ka lielākā daļa uh, politisko grupu atbalsta dekarbonizāciju, tehnoloģisko neutralitāti. Vienīgā nu, izņēmums ir, kā to visu apvienot. Un es aicinu komisiju to visu uztvert nopietni, ka parlamentam ir šāda nostāja un nestāstīt, ka jūs uh, uzticaties vienkārši dalību valstīm un atkal divi gadi būs jāgaida, lai atkal šie pareģojumi piepildītos un tad teiktu atkal, ka dalību valstis diemžēl nav pildījušas savas saistības un pēc tam izrādīsies, ka mums ir bijusi taisnība. Es tiešām reti, kad esmu piedzīvojis, ka dalībās pašas uh, vienkārši tā labprātīgi darītu kaut ko pēc savas iniciatīvas pro-eiropeiski, un es, uh, mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības uh, intereses, un es gribētu, lai jūs mums paskaidrotu, kādas uh, finansiālas iespējas mums ir, kā varētu visus šos līdzekļus apkopot un aicinām arī tūlīt pārskatīt šo direktīvu un negaidīt vēl divus gadus. Paldies, Ertuga kungs, un pavisam īsi vēl vēlas izteikties Ajāls Senders kundze. Paldies, Deprē kundze. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam eh, jūsu eh, kompetenci, bet tomēr jāsaka, esmu vīlusies jau otro reizi klausoties jūsu teiktajā. Nu, jums būtu jāizmanto šī iespēja, ka parlaments atbalsta šādu iniciatīvu, un tad jums arī uzņemties iniciatīvu un rīkoties. Nu, cerams, ka nākamā jūsu uzstāšanās būs pozitīvāka. Paldies! un tagad atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts uh, ceturtdienā 14. jūnijas pulksten 11. Un uh, pirms turpinām darbu, es vēlos sveikt uh, Līrija kunga uzaicinātos vidusskolniekus uh, Mm, vecumā no 14 līdz 18 gadiem viņi ir, un es eh, gribu sveikt mūsu viesus, eh, kuri ir ļoti jauni un ļoti simpātiski. Bienvenue à vous! Voilà, l'avenir de la jeunesse est dans la... Veicam jūs eh, laipni mūsu komitejas sēdē, mēs strādājam nākotnē. Un tagad turpinam Astotais darba kārtības punkts pārbaudi komisijas uzstāšanās par darba dokumentu Eiropas vienotās gaisa telpas, darbības un tarifikācijas sistēmas ekspostu novērtēšana. Un Un šeit īpaša uzmanība tiks tātad pievērsta uh, tarifikācijas sistēmai un uh, gaisa tāpas pārvaldības sistēmai. Un mēs detalizēti arī izvērtēsim, kā Eh, visi šie pasākumi tiek īstenot. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvjiem, un pēc tam uzstāsies mūsu eh, komitejas deputāti, un pēc tam noslēgumā komisijai būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Un tagad es iedarbinu chronometru. Un tagad vārds Kasteletī kungam. Sveicām mūsu komitejā. Vārds jums, lūdzu, pastāstiet par pētījumu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Kā jūs jau norādījāt, šī prezentācija ir saistīta ar komisijas ziņojumu, kas tika publiskot 2018. Eh, gada martā eh, attiecībā uz eh, darbības un tarifikācijas sistēmu. Pārējiem pie nākamā slaida. Šī schēma ir daļa no kopējās iniciatīvas, kas tika uzsākta 2000. gada martā. Tas ir SES 2. Ehm, šīs darbības schēmas ehm, mērķis ir uzlabot ATM, gaisa satiksmes pārvaldību, uzlabot kapacitāti, izmaksu efektivitāti un gala mērķis ir ehm, uzlabot gaisa pasažieru un gaisa telpas lietotāju um, darbību un ieguvumus viņiem. Šī schēma spēkā no 2011. gada komisija ir veikusi izvērtējumu tam, kāda ietekme šai schēmai ir bijusi trīs gadu periodā. Tātad periods ir no 2012. līdz 2015. gadam un ierosinājumus attiecībā uz nākamo schēmu. Referents spējība atsaucas periods parasti ir trīs gadi. Metodika, kuru mēs izmantojam, bija ļoti iekļaujoša. Pētījums, to vadīja Koris, veica pētījumu, kam sekoja konsultāciju process, kas bija ļoti apjomīgs. Šeit jūs redzat konsultācijas procesa rezultātus. Visas iesaistītās puses, kas strādā SES e ietvaros, bija iekļauti un ar viņiem notika konsultācijas. Pētījuma rezultāti parādīja, ka šī uh, Ehm, sistēma atbilst lietotāju vajadzībām, un iesaistītās puses to ir plaši pieņēmušas. Varbūt varu ātri uzskaitīt katrā darbības jomā rezultāts. Sākam ar drošību. Attiecībā uz drošību varam secināt, ka drošība ir saglabāta un pat nedaudz uzlabota Eiropas Savienības līmenī. Šeit jūs redzat eh, darbības indikātoru, kas ir saistīts ar šo procesu, attiecībā uz to, cik efektīvi ir drošības pārvaldības sistēma gaisa satiksmes pārvaldības jomā. Tālāk kapacitāte. Pat ja kapacitātes mērķis netika pilnībā sasniegts, mērķis tika noteikts 0,5 mm, e, minūšu kavējums uz katru lidojumu. Tomēr e, sasniegtas rezultāts ir zemākais no 2012. līdz 2014. gadam. Tas ir zemākais līmenis kopš e, vienotā Eiropas debesu iniciatīvas pastāvēšanas sākuma. Nākamajā slaidā redzat detalizētu informāciju par periodu no 2012 līdz 2015 gadam, varat redzēt, ka 2015. gadā mēs redzam nelielu kavējumu pieaugumu, kas ir arī daļai saistīts ar satiksmes intensitātes pieaugumu. Tālāk, ietekmu uz vidi. Ir indikators, ar ko tiek mērīts, cik efektīvi ir uh, lidmašīnu maršruta eh, noteikšana. Un redzat šeit uzlabojums tādus, ka uh, satiksmes e, pārvaldības uh, iemesla dēļ novirzīto lidmašīnu lidojumu skaits ir samazinājies. Tā kā mēs šeit atkal varam konstatēt pozitīvu ietekmi. Nākamais slaids. Izmaksu efektivitāte. Šeit varam secināt, ka ATM izmaksas ir apturētas, respektīvi tās nav augušas. Faktiskās izmaksas ir samazinājušās no 59 eiro par lidojumu 2012. gadā uz 54 eiro par lidojumu 2015. gadā no izmaksu efektivitātes viedokļa ieguvums, kuru mēs varam jums uzrādīt, skaidri parāda, cik izmaksu ziņā izdevīgi ir bijusi šī schēma. To, protams, nevar attiecināt tikai un vienīgi uz darbības un tarifikācijas sistēmu, bet arī uz citiem regulatīvajiem instrumentiem, piemēram, Cezara projektu, uh, un e, tīkla pārvaldnieku darbības uzlabošanu. Nākamais slaids. Šeit mēs e, redzam, ka viens no schēmas efektiem ir pakalpojums sniedzēja lēmums atlikt kapitāla tēriņus, kas arī atspoguļojas šeit – iegūmi tika taisnīgi sadalīti starp eh, visiem iesaistītajiem. Tas arī parāda, ka eh, tiek eh, sekmīgi apgūti šie līdzekļi. Noslēgumā jāsaka, ka mums ir jāņem vērā dažas elementus saistībā ar pašreizējo periodu, kurš ir otrais atsaucas periods. Šeit ir jāsaka, ka ne visi lietotāji bija pilnībā apmierināti ar rezultātu, jo apgalvoja, ka iegūmi izmaksu samazināšanas ziņā nav pietiekami. Tika apgalvots, ka izmaksu efektivitātei bija jābūt lielākai. Otrakārt, gaisa satiksmes intensitāte pieaug, un eh, tas nozīmē, ka sistēma saskarās ar eh, slodzi Un līdz ar to pieaug eh, kavēšanās. Un tāpēc ir nepieciešams eh, arī gaisa kontrolieris vairāk pieņemt darbā un uzlabots kapacitāti. Kas attiec uz nākamo atsaucas periodu, ņemot vērā periodu, kas sāksies no 2020. gada, un saņemto informāciju no revīzijas palāca. Mums ir jāuzlabo sinerģija e, starp operatīvo pusi un regulatīvo pusi. Funkcijām, kuras veic tīklu pārvaldnieki, mēs uh, izskatām un kontrolējam arī finanšu pārskats, lai labāk saprast, kā kapitāla uh, izdevumi notiek un kādu ietekmi tas atstāja uz ATM sistēmas darbību. Vēlamies stiprināt arī uzraudzības iestādi, kas gal galā ir atbildīga par schēmas īstenošanu, un mums ir nepieciešams arī pārskatīt vismaz dažus indikātorus. Tie tiks uzlaboti, un tiks eh, ieviest arī jauni indikātori. Un visbeidzot, mēs esam paredzējuši vienkāršot schēmu, lai samazinātu administratīvās izmaksas. Eh, šis process šobrīd jau notiek. Mēs apspriežam to parastajos fórumos ar eh, dalību valstīm, vienotās gaisa telpas komitejas ietvaros. Pagājušajā nedēļā notika viena sanāksme, nākamā vēl jūnijā būs un cerams tas noslēgsies ar pozitīvu atzinumu no dalību valsts puses eh, rudenī. Paralēli mēs plānojam uzsākt diskusijas par mērķiem nākamajam atsaucas periodam, kas sāksies 2020. gadā. Tas, protams, ietvers eh, konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, un eh, tās varētu sākties līdz gada beigām vai nākamā gada sākumā lai turpinātu šīs sistēmas īstenošanu, ko, kā jūs jau norādījāt, ir pierādījusi sevi kā ļoti veiksmīgā. Un, protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kas jums ir saistībā ar šīm iniciatīvām. Lielas paldies! Un tūlīt vārds Klūnas kundzei. Jā, paldies! Paldies priekšsēdētāji! Paldies komisijai par prezentāciju! ar skatu nākotnē. Un cik iespējams jāuzlabo SES sistēma un tarifikācijas sistēma. Jāskatās arī, cik konsekventi ir bijuši lēmumi. Protams, ka vienmēr jācenšas uzlabot darbība jāskatās, kā šīs iniciatīvas saistās ar citiem SES elementiem, piemēram, Cēzara. Cezara kopuzņēmums apgalvo, ka uzskata, ka darbības sistēma un it īpaši tarifikācija neatbalsta galveno plānu un Cezara programmu. Vai komisija piekrīt, ka ir nepieciešams nodalīt Cēzaru. Paldies, tagad Grapīni kundze. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, am ascultat cu atenție ce a spus comisia și vreau să pun câteva întrebări. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ļoti rūpīgi klausījos komisijas sacītajā. Uh, un e, uzlabojumi ir nepieciešami. Jūs sacījāt, ka 2012 līdz 2015 gadu vērtējāt un prezentējāt arī datus. Kā ir ar datiem no operatoriem, kuri izmanto šo gaisa telpu? Vai esat e, bez tiem plānojuši konsultēties arī ar patērētājiem? Es lidoju visu šo laiku un neredzu nekādus uzlabojumus. Eh, saistībā ar to, ka lidmašīnas būtu sākuši eh, laicīgāk lidot bez kavēšanās. Attiecībā uz kavējumiem, ko jūs pieminējāt, vai ir veikta analīze par to, kādēļ notiek šī kavēšanās, ja jūs eh, skaitat visus kavējumus vienkārši kopā un viss. Mēs kā patērētāji esam galvenokārt ierosinā, ieinteresēti drošībā un lai lidmašīna lidotu laicīgi. Es strādāju paralēli arī IMCO komitejā, un tādēļ man būtu liela interese dzirdēt jūs eh, sacīto par šo tēmatu. Paldies tālākai Juto kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisijai par šiem diviem vērtējumiem attiecībā uz atsaucas periodu. Un tas ir svarīgi arī vienotās gaisa telpas uh, nākotnē. Nu, diemžēl mēs nevaram salīdzināt uh, šos datus ar iepriekšējo eh, periodu, jo gala ietvars vēl uh, nav īsti pabeigts. Tas, kas top skaidrs, ir tas, ka nospraustie mērķi bija pārāk ambiciozi un bija atrauti no realitātes. Iespējams, ka tie bija politiski lēmumi, nebalstījās uz praktisko situāciju, kuru vajadzēja izmantot kā atsauci nākotnē. Varbūt būtu bijis piemērotāk noteikti realistiskāku pieeju saistībā ar kapacitāti un ekonomisko ietekmi bet tas man liek uzdot dažus jautājumus. Kā komisija interpretē šos rezultātus saistībā ar nākamo periodu? Vai ir paredzēts izmaiņas, jeb turpināsiet tas pats, kas otrajā atsaucas periodā? Attiecībā uz pirmiem diviem periodiem mērķi tur ir sasniegt tikai daļēji galvenokārt balstoties uz kļūdainām aplēsēm. Vai nevajadzētu noteikt varbūt īsāku periodu, varbūt vienu, maksimāli divu gadu periodu, lai ņemtu vērā arī atšķirības starp dalību valstīm? Eh, kapacitāte, drošība, vide. Šie faktori, protams, visi ir svarīgi. Liels uzsvars tiek likts uz izmaksu samazināšanu, Tas, protams, ir nepieciešami, bet tam nevajadzētu atstāt ietekmi uz drošību, kur nav iespējams koncentrēties uz taupīšanu. Nākamajā periodā ar šī saikne starp drošību un izmaksām, vai to nevajadzētu ņemt vērā arī attiecībās ar patērētājiem? Es atvainojos, es ne visus uh, redzēju, bet vajadzēja augstāk celt roku, bet tagad vārds jums. Fosters kundze, jā, nu tas nekas nav jau pasaules gals. Komisijas prezentācija uh, Paldies par to. Šis ir skatījums uz Eiropas Savienības līmeni, bet eh, šeit gan netiek sniegta nekāda informācija attiecībā uz darbību individuālo dalību valstu līmenī, kā kurai valstī sokas. Kā bijusī referente par vienoto gaisa telpu, es zinu, cik tas ir svarīgi. Ja mēs atmetam objektīvos iemeslus kavējumiem, slikti laika apstākļi, šodien tad kādas sistēmas problēmas. Viena no lielākajām problēmām, kas tad paliek, ir, e, godīgi sakot, streiki. Un tā jau ir dalība valsts atbildība. Mēs varam darīt, ko mēs gribam ar tehnoloģiskiem uzlabojumiem, ar vēl viskaut ko. Bet mēs esam tādā situācijā, kur ir pāris dalību valstis, kas eh, izraisa kavējumus un rada problēmas gan patērētājiem, gan izmaksu ziņā. Un eh, kolēģi ļoti pareizi norādīja, cik svarīgi ir patērētāji. Tas vienkārši nav pieņemami. Protams, ka tas ir sensitīvs jautājums, jo mēs nevaram iejaukties individuāli dalību valstu um, darba tiesiskajos strīdos, bet uh, es domāju, ka signālam jānāk no jums, no komisijas, un tam jāiet uz dalību valstīm, kas uh, darbojas vienotās Eiropas debesīs, kā arī viņiem ir sava atbildība, kuru viņi nepilda tik labi, cik vajadzētu. Protams, ka šie politiski jautājumi, un es jau nevaru apgalvot šeit, ka cilvēki, kur iet uz darbu, tāpat kā es, um, iebilst pret streikošanas uh, tiesībām. Nē, es pat esmu piedalījusies līdzīgās darbībās, bet nu jau tas kļūst vienkārši smieklīgi. Un ietekme, ko tas atstāj uz patērētājiem, ir nepieņemama. Es saprotu, ka jūs nevarēsiet komentēt uh, pārāk daudz šo jautājumu komisija. Uh, Bet, ja mēs nevarēsim panākt ievērojumu progresu šajā jomā, tad visiem būs jāuzņemas sava atbildība, ja viņi vēlas, lai efektīvi darbotos vienotās Eiropas debesis un lai tas dot iegūmu visiem. Paldies! Van Miltenburg, la parole est à vous. Yeah, thank you, uh, Chair. Van Miltenburg, kungs. Man ir viens eh, vienkārši jautājums. Eh, vienā no prezentācijas slaidiem jūs atsaucāties uz to, ka astoņas dalību valstis eh, ieguldīja mazākā 50% no tā, kas tika plānots pirmajā periodā līdz 14 gadam. Kādas ir prognozes pašreizējam periodam, otrajam, kurš joprojām noris? Vai atkal tās būs astoņas dalību valsts vai vairāk, un ko jūs darīsiet? Ja es uh, lasu jūsu do darba dokumentā, ka gaisa telpas lietotāji, un es citēju, mērķi vispārīgi netika sasniegti, jo e, netika izdarīts pietiekams spiediens, lai notiktu nepieciešamo investīciju veikšana. Tad jautājums komisijai, ko jūs darīsiet, lai panāktu, ka šīs investīcijas notiek, e, jeb arī attiecīgajā periodā nebūs e, pietiekams finansējums. Merci beaucoup, monsieur Van. Paldies, Van Miltenburga kungs, Koha kungs. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsarētāji, paldies arī komisijai par paveikto darbu. Nav viss tik pozitīvi, kā jūs eh, uz to skatījāties. Es arī redzu uzlabošanas iespējas. No divpusējām sarunām man radās iespējas, ka ir liela, um, pro, liels problēmas saistībā ar sadarbības starp nacionālajām uh, gaisa kontrolas iestādēm un Eiropas līmeni. Paldies, Koha kungs. Man arī ir viens mazmazītiņš jautājums. Mēs esam sapratuši, ka izmantojot eh, degvielu eh, un darot to taupīgāk, ir iespējams eh, panākt ietaupījums par 10%. Vai komisijai ir arī aktualizēta informācija par šiem jautājumiem, par enerģētisko aspektu un klimatisko tāpat? Uh, Tagad došu atkal vārdu Kastelētī kungam. Atbildiet uz kolēģi jautājumiem, lūdzu. Mēs esam nedaudz iekavējuši, tādēļ nerunājot pārāk ilgi. Jā, paldies, atbildējuši ātri. Pirmkārt, mēs šajā projektā īstenojam ne tikai pētniecisko fāzi, kas ir Cezara kopuzņēmuma kompetence, bet esam sākuši arī īstenošanas fāzi. Un to mēs darām ar iniciatīvas atbalstu, kas ir arī finanšu iniciatīva, kas parasti nozīmē, ka līdzekļi nāk no Connecting Europe Facility programmas. Un to mēs darām, lai panāktu ātrāku Cezara risinājumu īstenošanu kas e, izriet no pētniecības fāzes un nodrošinātu to, ka tas notiek sinhronizēti un saskaņoti. Jo ir e, nepieciešams sinhronizēt e, darbību, jo nevar vienā dalību valstī šī koncepcija atšķirties no citām dalību valstīm, tāpēc mēs koncentrējamies eh, savās iniciatīvas ietveros uz Cezara projektu. Kas attiec uz patērētājiem? Mēs nekonsultējamies ar patērētājiem. Jums jāņem vērā, ka visi šie dati koncentrējas tikai vienīgi uz gaisa satiksmes pārvaldību. Viņi ir da, e, varbūt līdzvainīgi pie daļas no kavējumiem, bet daudzas e, kavējumus mēs neņemam vērā. Lielākā daļa no šiem kavējumiem ir pašu aviolīniju vai lidostu dēļ. Un e, šādi kavējumi netiek ņemti vērā. Tas, ko mēs pieredzam šobrīd, maijā, piemēram, mums bija slikta pieredze ar kavējumiem, galvenokārt Tas notika netik daudz gaisa, es atvainojos eh, laika apstākļu dēļ, bet gan drīzāk daudzo streiku dēļ, kā arī gaisa satiksmes pārvaldes eh, pār, eh, dēļ, jo dažās dalību valstīs trūkst kapacitāte, kas galvenokārt ir saistīta ar to, ka trūkst gaisa satiksmes kontrolieru. un ir nepieciešams atvērt e, sektorus. Kā jūs zināt, e, šie bloki tiek, e, katru no tiem kontrolē citi kontrolieri. Attiecībā uz periodiem, protams, izvērtējums tiks ņemts vērā. Otrajam periodam jāsaka, ka mums vēl nav skaidra visa kopaina, Jūs jau norādījāt, ka mērķi bija pārāk politiski, jo šeit arī jāatceras, ka sistēma ir ļoti fragmentēta. Un vai ar to varēs eh, rēģēt pienācīgi uz eh, nākamo krīzes situāciju? Pārobežu iniciatīvas ir ļoti maz, un nezinu, vai ar to pietiks, lai reaģētu uz pieaugošu satiksmes intensitāti. Jaunā arhitektūra tiks e, prezentēta Eiropas parlamentam, ceru vēl līdz šī gada beigām, lai parādītu, kā atšķirīga gaisa telpas organizēšana, kas balstās uz bezrobežu pieeju, varētu nodrošināt lielāku kapacitātu šajā jomā. Protams, ka drošība ir vissvarīgākā, mēs netaisamies apdraudēt drošību. Gaisa satiksmes pārvaldība rada drošību, nodrošinot uh, drošu, uh, eh, drošs intervāls starp uh, lidmašīnām. Galvenokārt šeit runa par saikni starp kapacitāti un izmaksu efektivitāti. Cik daudz ir jāinvestē kapacitātē, kontrolieru sistēmā un cik daudz e, šāda izmaksu palielināšana ir pamatota un attaisnojama. Kas attiec uz streikiem? Kā jūs zināt, par to ir galvenokārt atbildīgas dažas dalību valstis Eiropā, bet tā ir liela problēma. Pagājušajā gadā komisija publicēja paziņojumu par savienoto aviāciju, un šim paziņojumam pielikumā mēs publiskojām komisijas dienesta darba dokumentu, kur tika runāts par gaisa satiksmes pārvaldības turpināmību mērķis bija nodrošināt lielāku prognozējamību streiku gadījumos, lai vismaz mazinātu streiku ietekmi. Protams, ka mēs domājam tāpat, kā Fosters kundze, ka ir nepieciešams kolektīvi risināt šīs problēmas. Mēs redzam, ka fragmentācija šobrīd ir dažādi iemesli dēļ, tā skaitā politiskā atbalsta trūkums Bez spēcīga politiskā atbalsta no dalībvalstīm vienotā Eiropas gaisa telpu iniciatīva eh, nesasniegs tos mērķus, kurus nospraudām pirms 15 gadiem. Norādes nākamajam eh, atsaucas periodam vēl nav pārāk pozitīvas. Satiksmes intensitāte pieaugs Vasaras sezona jūnijā šobrīd sākas, un redzēsim, kas notiks. Bet eh, sākotnējās norādes liecina par to, ka pasažieri saskarsies ar lielākiem kavējumiem gaisa satiksmes pārvaldības dēļ. Līdz ar to mums ir nepieciešams pastiprināt kolektīvos centienus, lai stiprinātu kapacitāti, palielinātu elastību kapacitātes eh, palielināšanai. Un visbeidzot saistībā ar ietekmu uz vidi. Mēs, protams, šeit runājam par tikai nelielu daļu no emisijām, jo tas, ko mēs mēram, ir iespēju no, nodrošināt lidmašīnām labāko maršrutu, tātad vistiešāko iespējamo maršrutu, kur būs vismazākā enerģētiskās pēdas atstātas, bet saskaramies ar grūtībām, jo aviolīnijas e, parasti izvēlas ērtāko ceļu saistībā ar maksām, kas tiek iekasēts nacionāla līmenī. Līdz ar to viņi e, izvēlas maršrutu, kas e, līdz minimumam samazina gan degvielas izmaksas, gan citas izmaksas, mazāk ņemot vērā vides ietekmi. Tā kā paldies par jautājumiem! Un jūsu sniegtā informācija, protams, ir ļoti svarīga um, arī mūsu nākamajos mēnešos uh, strādājot pie nākamā perioda. Paldies, Kastelētī kungs, esmu nedaudz nobēdājusies, ka mēs netikām pietiekami nopietni uztverti. Es ceru, ka tas patiešām tiks labots, mums pie tā būs jāatgriežas. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās, un es ceru, ka mēs Pie šī pētījuma varēsim vēl atgriezties. Nākamais darba kārtības punkts. Citu jautājumu nav. Dārgie kolēģi, nākamā sēde notiks trešdien, ceturtdien, 20. un 21. jūnijā 9.00. Esam beiguši komitejas sēdi, bet tagad būs Um, pēc kāda brīža uh, sēde aiz slēgtām durvīm. Um, mums ir neliels pārtraukums, lai varētu pārtraukt traumēšanu tīmeklī un lai tie, kam šeit um, nepienāks atrasties, varētu doties ārā no zāles. Darbu turpināsim pēc desmit minūtēm. Pēc trijām man te suflē. Labi, pēc piecām tad atradīsim vidusceļu. Labi, aiziešu pēc kafijas.